Three... Dāmas un kungi bijām sarunājuši sākt pulkstens trijos. Un sāksim arī darbu. Devītais punkts. Darba kārtībā saskaņā ar kur paredzētas debatas par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju. Uzklausīsim komisijas un pastāvīgās komitejas operatīvajai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos ziņojumus. Rita Barcelino ir referente. Pēdējā starpparlamentārā konferences notika 5. oktobrī, Tajā tika runāts par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju. Komisija tad pa, nāca klajā ar savu pirmo ikgadējo ziņojumu un Kozī priekšsēdētājs sniedz pirmo informāciju par šo tēmatu. Un tagad mēs saņemam komisijas ziņojumu un mēs lūdzam padomi sniegt papildus informāciju no iekšējās drošības komitejas. Tā ir bāze mūsu pašiniciatīvas ziņojumam, kuru gatavo Rita Borsalīno kundze, papildinot Alfāno kunga darbu par organizēto nosiedzību un Intveldes kundzes darbu par uh, izvērtējumu, pretterorismu pasākumu izvērtējumu. Miroslavs Komāreks ir ieradies pie mums. Viņš ir Kozī vicepriekšsēdētājs, tātad Kozī ir pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos. Komisijas vārdā uzstāsies Nunes Delmeida kungs. Un viņš mums pastāstīs par jaunāko situāciju šajā jutīgajā un sarežģītajā jautājumā. Kumane kungs, vispirms vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Kozī priekšsēdētāja Rapatska kunga vārdā. Pats kungs, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, jo viņam bija steidzami pienākumi Polijā. Man ir tas gods jūs īstenot, jūs informēt par pašreizējo situāciju saistībā ar Eiropas Savienības politiku cīņā pret organizēto uh, noziedzību. Pastāvīgā komiteja operatīvajai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos, kas pazīstama arī kā kozī, saskaņā ar franču valodas abreviatūru franču valodā, ir nospraudusi par mērķi veicināt un stiprināt operatīvo sadarbību starp attiecīgajām Eiropas Savienības dalību valstu iestādēm, kas eh, rūpējas par iekšējo drošību. Uh, Kozī uzdevums ir nodrošināt efektīvu sadarbību un koordināciju tādās jomās, kas skar policijas un muitas sadarbību, kā arī eh, robežu kontrols iestāžu sadarbību. Pastāvīgā komiteja vērtēs operatīvās sadarbības efektivitāti, identificēs trūkumus un ieteiks uh, kā novērst šos trūkumus. Pastāvīgā komiteja nav iesaistīta kaut kāda operācija īstenošanā vai likumdošanas aktu sagatavošanā. To vēlos uzsvērt. Kozī palīdz nodrošināt konsekvenci Eurojust, Europolu Eiropas ārējo robežu aģentūras Frontex un citu attiecīgi iestāžu darbībā. Šīs iestādes piedalās Kozī sanāksmēs kā novērotājs. Eiropas Savienības politikas eh, cikls organizētās noziedzības apkarošanā tika izveidots 2010. gada novembrī notikušajā tieslietu un iekšlietu padomē, un tā mērķis ir cīnīties pret dažādiem noziedzīgiem draudiem ar aktīvu sadarbību starp dalību valstu attiecīgajiem dienestiem un tāpat līdzdarbojoties Eiropas Savienības institūcijām un aģentūrām, kā arī uh, attiecīgajām iestādēm no trešajām valstīm un citām organizācijām. Eiropas Savienības politikas cikls sastāv no četrām fāzēm. Pirmā fāze ir politikas izstrāde balstoties uz Eiropas Savienības uh, izvērtējumu par organizētās noziedzības draudiem, tātad uh, SOKTA. Uh, kas izvērtē draudus Eiropas Savienībā. Otrā fāze ir eh, politikas izstrāde un uh, identificējot tieslietu un iekšlietu padomē, identificējot uh, vairākas prioritātes gan reģionālajā, gan vis Eiropas līmenī. Attiecībā uz katru no prioritātēm tiek, ir jāizstrādā uh, daudzgadu strateģiskais plāns, lai panāktu starpdisciplīnu integrētu pasākumu kopumu, tāpat arī represīvos pasākumus, lai cīnītos ar šiem stret, draud, apdraudējumiem, īpaši tiem, kas ir mm, nosprost kā prioritārie, kā galvenie. Uh, Trešais operatīvie rīcības plāni, kas ir jāīsteno, lai panāktu tos mērķus, kas ir iekļauti daudzgad strateģiskajā plānā, balstoties uz Kospola eh, sistēmu, kas ir eh, tieši vērsti uz šo te prioritāro apdraudējumu novēršanu. Un, un ceturkārt, šis te politiskais cikls ir uh, pārēdz cikla beigās izvērtēt visu notikušo, lai uh, labāk izstrādātu nākamo ciklu. Tieslietu un iekšlietu padome arī secināja, ka sākotnējs un samazināts, tiks īstenots samazināts un sākotnējais cikls no 11. gada, kas ilgs no 11. līdz 13. gadam un balstīsies uz 2011. gada izvērtējumu par organizēto noziedzību. Ņemot vērā sākotnējā poli politikas eh, cikla izvērtējumu. Tāds pilnvērtīgs četru gadu cikls tiks īstenots laikposmā no 13. gada līdz 2017. gadam, balstoties uz 2013. gada eh, nopietno noziegumu un organizētās noziedzības eh, risku izvērtējumu. Tieslietu un iekšlietu padome vēlas arī balstoties uz politikas konsultatīvo dokumentu, kuru ir izstrādājusi Eiropas komisiju un uh, prezidējošā valsts, kas balstās uz okta 2011 un Eiropas Savienības okta ziņojumu 2013. gadu un tā tālāk, iesniegt uh, secinājums padomēji, lai uh, varētu pieņemt daudzgadu strateģiskos plāns, kā arī operatīvās darbības plāns un koordinētu un uzraudzītu to īstenošanu. Mēs atzīstam, cik būtiska, cik būtiski izaicinājumi ir iekļauti iekšējās drošības stratēģijā. Šobrīd fokus ir tāds galvenajā uzmanības centrā ir nopietni noziegumi, smagi noziegumi un organizētā noziedzība. 2011. gada jūnijā Tieslietu un iekšlietu padomu noteica šādas prioritātes ciņā pret organizēto noziedzību laika posmam no 2011. līdz uh, 2013. gadām. Tātad. Astoņas prioritātes. Pirmā prioritāte vājināt organizētās noziedzības grupējumu rīcības spējas Āfrikā, kokaīna un heroīna kontrabandas īstenošanai caur un uz Eiropas Savienību. Otrā prioritāte - mazināt Rietumu Balkānu lomu kā galvenās tranzīta un uzglabāšanas zonas nelegālajām precēm, kas ir domāts vešanai uz Eiropas Savienību. Un uh, kas ir tāds centrs organizētās noziedzības grupējumiem, tā skaitā tiem, kas ir bāzēta Albānijā. Trešā prioritāte - vājināt organizēto krimi, noziedzīgo organizāciju uh, spēku, lai atvieglotu to integrāciju Eiropas Savienībā, it īpaši izmantojot dienvidu, dienvidu austrumu Eiropu. Uh, sevišķi pie Grieķijas-Turcijas robežām un eh, vidusjūras eh, reģiona valstu krīzes reģioniem, kas ir tuvu Ziemeļāfrikai. Nākamā prioritāte ir samazināt sintētisko narkotisko vielu ražošanu un izplatīšanu Eiropas Savienībā, tā skaitā jaunās uh, psihotropās vielas. Vēl viena prioritāte ir uh, eh, sagrautu ko kontrabandas tīklu uz Eiropas Savienību, un te īpaši jārunā par kokaīnu, heroīnu, marihuānas, nelegālu viltoto preču un eh, cigarešu kontrabandu sagraut šo preču plūsmu uz Eiropas Savienību. Vēl viena prioritāte ir cīnīties pret cilvēku kontrabandas visām formām, vēršoties pret organizētiem noziedzīgiem grupējumiem, kas īsteno šādas noziedzīgas darbības, it īpaši austrumu, rietumu austrumu un uh, dienvidu austrumu reģionos Eiropas Savienībā. Nākamā un pēdējā prioritāte ir samazināt mobilo organizēto noziedzīgo grupējumu iespējas iesaistīties kriminālās darbībās. Un visbeidzot pēdējā no astoņām prioritātēm - pastiprināt cīņu pret kibernoziedzību un uh, internet ļaunprātību, ļaunprātīgu izmantošanu no noziedzīgo grupējumu puses. Kozī ir atbildīga par eh, strateģisko mērķu izvērtēšanu un izvērtēšanu un tāpat atbildīgi par eh, ikgadējiem plāniem saistībā ar šo stratēģiju. Tāpat jārūpējas par operatīvo darbību konsekvenci, par nepieciešamību stiprināt iekšējo drošību Eiropas Savienībā, tā skaitā par efektīvu sadarbību starp attiecīgajām dalību valstu uh, iestādēm un Eiropas Savienības aģentūrām. Kozī Tieslietu un iekšlietu padomu ir uzticējusi Kozī nodrošināt, ka tās darbības, kas ir ierosināts, lai īstenot iekšējās drošības stratēģiju attiecībā uz smagiem un or noziegumiem un organizēto noziedzību, ir jāpieņem ikgadējais operatīvais rīcības plāns, Laika posmā no 2011. gada jūnija un oktobra Eiropas komisija, kur atbalstīja prezidentūru un Eiropols, organizēja seminārus attiecībā uz katru no minētajām prioritātēm, līdzdarbojoties ieinteresētajām dalību valstīm un Eiropas Savienības aģentūru ekspertiem. Mērķis bija izstrādāt strateģiskos mērķus attiecībā uz katru no prioritātēm. Jāpiebilst, ka saskaņā ar tiešlietu un iekšlietu padomas secinājumiem par Eiropas Savienības politi politikas eh, cikla radīšanu un īstenošanu, stratēģiskie mēģi katrā ciklā tiks noteikti atsevišķi un tātad nebūs, eh, netiks izstrādāts tāds pilns daudzgadu plāns. Šāds plāns ir paredzēts eh, tajā pilnajā četru gadu ciklā. Stratēģiskie mērķi tālāk tika iesūtīti Kozī, kas tos pieņēma 8. septembrī. 2011. gada oktobrī Eiropols noturēja seminārus par eh, ikgadējiem operatīvajiem eh, rīcības plāniem attiecībā uz katru no prioritātēm, balstoties uz eh, strateģiskajiem mērķiem, kurus pirms tam pieņēma Kozī. Darbs pie šiem ikgadējiem rīcības plāniem nesen ir noslēdzies, un plāni Kozī tiks iesliegti apstiprināšanai jau decembrī. Pēc tam, kad tiks validēti šie rīcības plāni, sāk 2012. gada sākumā to sāks īstenot. Protams, Kozī uzraudzīs progresu, kāds ir panākts katrā operatīvajā rīcības plānā, un šis izvērtējums tiks izdarīts reizi pusgadā. Un multilaterāla sadarbības programma attiecībā uz šiem te apdraudējumiem, tāpat Eiropas uh, EMPAK, tātad to ierosina prezidentūra, balstoties uz pašreizējo Kosbī projektu, lai uzraudzītu rīcības plānu īstenošanu un darbu saistībā ar šādas platformas izveidi. Tātad šie darbi joprojām turpinās. Operatīvie pasākumi, kas tiek īstenot Eiropas Savienības politikas cikla ietvaros, tiks ņemti vērā arī konkrētajā darbības sfērā, un tāpat tiks ņemt vērā arī ārējā dimensija un jautājums par uh, kriminālo, par noziedzīgo aktīvu konfiskāciju un iesaldēšanu. Balsoties uz kopīgo dokumentu par attiecību stiprināšanu kopējās drošības un aizsardzības politikas jomā, kā arī tieslietu un uh, jomā, Kozī ierosināja īstenot dialogu ar iekšējās drošības komiteju, kas varētu veicināt uh, ciešāku sadarbību starp ieinteresētajām pusēm. Šis dialogs joprojām turpinās. Kozī. Tāpat nāca klajā ar iniciatīvu cīņā pret organizēto noziedzību, balstoties uz un saskaņā ar Tieslietu un iekšlietu padomes eh, secinājumiem par mobilajām eh, noziedzīgajām grupām. Tas eh, tika pieņemts 2010. gadā. Tāpat tika mm, īstenot dažādi administratīvie pasākumi, kas atvieglotu šo te mobilo grupu notvēršanu un tāpat arī izsnāt citus jautājumus saistībā ar smagiem noziegumiem. Un ir tātad ņemti vērā šajā te Eiropas Savienības politikas ciklā. Eiropas Savienības politiskais cikls no smago un organizētās noziedzības apkarošanai ir ļoti būtisks jo tas tiešā veidā maina šīs te politiskās prioritātes, pārvēršot tās konkrētās rīcībās. Un te tiek izstrādāta arī ļoti skaidra metodoloģija, lai noteiktu, īstenotu un izvērtētu prioritātes cīņā pret organizēto noziedzību un smago noziedzību ar tādu saprātīgu, multidisciplināru un integrētu pieju, un tādējādi tas ir pienesums, lai veicinātu mūsu rīcību un padarītu to konsekventāk. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, es gribētu pateikties jums par uzmanību un būšu priecīgs atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas jums varētu būt radušies. Paldies kungs, Kumarika kungam, kurš uzstājās Kozī vārdā, un tagad uzklausīsim komisijas pārstāvi Nunes Delmēdas kungu. Paldies, priekšsādātāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Man ir liels gods, ka jūs esat mani uzaicinājuši uz jūsu komitejas sanāksmi, lai pastāstītu par pirmo gada ziņojumu par uh, komisijas stratēģijas uh, īstenošanu, kā jūs zinat, uh, Pirms gada Eiropas komisija apstiprināja zinu, ziņo eh, stratēģiju par Eiropas Savienības eh, drošības stratēģiju, runājot par galvenajiem mērķiem un izaicinājumiem laika posmam no 2010. līdz 2014. gadam. Šajā paziņojumā, ko komisija bija publicējusi, bija norādīts piecas prioritārās jomas. Uh, Uh, cīņa pret uh, smagiem un uh, organizētiem noziegumiem, cīņa pret terorismu, pret kibernoziegumiem, ārējo robežu stiprināšana. Un piektais mērķis bija izturi, izturības vai pretošanās spējas stiprināšana cilvēku radītām un dabas katastrofām. Eirobarometra pētījumi liecina, eh, ka 80% Eiropas Savienības pilsoņu atbalsta šīs piecas prioritātes, uzskatot tās par svarīgām. Tāpat eh, daudzi respondenti uzskata, ka šie izaicinājumi kļūs arvien nopietnāki tuvāko gadu laikā. Līdz ar to Eiropas Savienības aģentūras eh, sadarbojas ikdienas uh, ikdienas, lai īstenotu Eiropas Savienības stratēģiju. Tagad ir pienācis brīdis izvērtēt sasniegumos, uh, īstenojot uh, Eiropas Savienības uh, drošības stratēģiju saistībā ar pieciem prioritārajiem mērķiem. Uh, jāsaka, ka 2010. gada beigās identificētie izaicinājumi nav zaudējuši aktualitāti. Uh, tagad par uh, šo mērķu sasniegšanu cīņā pret organizēto noziedzību ir sasniegts ievērojams progress 2011. gadā, īstenojot uh, stratēģiju, it īpaši attiecībā par pasažieru datu reģistru uh, gan uh, lidojumiem gan no Eiropas Savienības, gan uz Eiropas Savienību. Tāpat ir strādāts pie cīņas pret korupciju, bet vēl daudz kas ir darāms, veidojot administratīvo pieju smago noziegumu apkarošanai. Cīņā pret terorismu ir izveidots Eiropas radikalizācijas apzināšanas sadarbības tīkls un terorismu izsakošanas sistēmas izveida ir nopietns solis uz priekšu tāpat administratīvie pasākumi, lai iesaldētu teroristu finansējumu un arī transporta stratēģijas jomā vēl ir daudz kas jādara. Uh, cīņā pret uh, kibernoziegumiem ir izveidots uh, kibernoziegumu apkarošanas centrs, Un mm, tomēr komisija aicina dalību valstis aktīvi rīkoties, lai ratificētu Budapeštas konvenciju, kas veido pamatu starptautiskai sadarbībai sai jomā. Runājot par uh, robežu apsardzību, robežas novērošanas sistēma attīstās. Uh, tomēr jāuzlabo aģentūra sadarbība nacionālā līmenī. Tālāk par katastrofu pārvaldību. Uh, tiek veikti pasākumi un notiek virzību uz priekš 2011. gadā tika veikti risku izvērtējumi, bet vēl ir nepieciešams attīstīt krīzes pārvaldības sistēmu. Ir jāpārvar starp Eiropas Savienības iekšējās un ārējās drošības aspektiem, ir nepieciešams iniciatīvas, lai stimulētu sadarbību, praktisku darbu cīņā pret terorismu, starp, starp, eh, starptautiskiem noziegumiem, nelegālo migrāciju un citās jomās. Eiropas ārējās rīcības dienests un Eiropas komisija ir izveidojuši dokumentu par uh, sadarbību starp uh, ārējās uh, rīcības dienestu un policijas sadarbības misijām, kas būtu darāms turpmāk. Runājot par šīm jomām, kas tika identificētas pagājuši gadu, ir jāņem vērā, ka strauji attīstās internetu tehnoloģijas, tāpat jāizvērtē ekonomikas krīzes ietekme uz iekšējo un ārējo drošību. Šī attīstība mm, rosina Eiropas Savienību uh, Uh, domāt par šīs uh, stratēģijas turpmāko īstenošanu un adaptēšanu, un runājot par 2012. gadu komisiju un dalību valstī ir jānāk lajā ar jaunām iniciatīvām. Nākošajā gadā it īpaši jāpievēršas ir cīņai pret uh, smagiem un organizētiem noziegumiem un cīņai pret kibernoziegumiem cīņa pret smagiem uh, noziegumiem un organizēto noziedzību. Uh, šeit jākonstatē, ka veidojas jauna aina. Ir arvien vairāk daudz mobīlu noziedznieku grupējumu, kuri darbojas dažādās uh, jurisdikcijās un plaši izmanto internetu. Tāpat uh, ir konstatēts arvien vairāk kontaktu starp teroristiem un organizētiem noziegumu, noziedznieku grupējumiem. Šie grupējumi nodrošina finansējumu teroristiem, un tādēļ šie aspekti ir jāņem vērā cīņoties pret terorismu lai efektīvāk apkarotu noziedzību, organizēto noziedzību, ir nepieciešams organizēt aktīvāku sadarbību starp dalību valstīm un pārobežu sadarbību. Diemžēl Zviedru iniciatīvas un, un cit, citas iniciatīvas Eiropas Savienībā nav vēl pilnībā īstenotas uh, atbilstošie normatīvi akti vēl nav ratificēti visās dalību valstīs par uh, sadarbību un ir nepieciešams arī nodrošināt aktīvu uh, kriminālu procesa darbību veikšanu. Uh, ir veikti aprēķini par uh, kopējiem uh, noziedznieku aktīviem, kas ir iesaldēti un arestēti. Diemžēl šis apjoms vēl ir uh, mazs, ir aktīvāk tādēļ jāvēršas pret nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanu un pret noziedznieku iefiltrēšanos legālajā ekonomikā. Ko mēs esam iecerējuši darīt turpmāk? Mēs esam ie, paredzējuši jaunu uh, pakotni par nelegāli iegūtu līdzekļu konfiskāciju. Tāpat esam paredzējuši izveidot uh, tiesību sargājošo iestāžu darbinieku izglītības programmu. Tāpat uh, nāksim klajā ar jaunu direktīvas priekšlikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorisma uh, finansēšanu un tāpat attīstīsim Zviedru iniciatīvu un veidosim Eiropas informācijas apmaiņas modeli. Cīņa pret kibernoziegumiem un šajā jomā apdraudējums pieaug. Eiropas Savienība kļuvusi par galveno mērķi kibernoziegumiem, jo ir ļoti attīstīta interneta struktūra un plaši tiek izmantotas interneta maksājumu sistēmas. Līdz ar tehnoloģisko attīstību cibernozieguma ar vien attīstās. Ir jaunas tendences, tādas kā mākoņu skaitļošana un citas, tās rada vēl lielākus apdraudējumus un ar to ir jānodarbojas tiesību sargājošām iestādēm. Tāpat ļoti plaši tiek izplatīti bērnu pornogrāfijas materiāli. Diemžēl šobrīd cīņa pret kibernoziegumiem apstājas pie valstu robežām. Tādēļ Eiropas Savienībā ir jādomā par kopīgu atbildi šajā jomā Un uh, 2012. gadā ir jāizstrādā kibertelpas uh, stratēģija, lai mm, un ir paredzēts izveidot 2013. gadā Eiropas centru cīņai pret kibernoziegumiem, tāpat nepieciešams sadarboties ar ASV kibernoziegumu apkarošanas un kiberdrošības ziņā. Polijas prezidentūra šai jomā ir uzsākusi jaunu sadarbības ciklu, un mēs esam aktīvi iesaistījušies šai jomā. Mēs domājam, ka Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģija būs ļoti svarīga turpmāko gadu laikā, bet ar to vien nepietiek. Eh, tas viss ir jāizsaka konkrētās darbībās, konkrētos rīcības plānos. Un uh, Eh, politiskās prioritātes ir jā, eh, jāizstrādā, konkr jāiestrādā konkrētos rīcības plānos cīņā pret smagiem noziegumiem, organizēto noziedzību un robežu pārvaldības jomā. Mēs uh, ceram, ka uh, 2011. gada padomas secinājumi tiks īstenot, kurās bija noteikts astoņas prioritātes laika posmam uz 2013. gadam. Padome un komisija ir apņēmušās īstenot konsekventu pieeju, nosakot prioritātes šai jomā. Kozī viceprezidents jūs ir iepazīstinājis ar jauno informāciju par ISS īstenošanu un par kozīs svarīgo lomu virzot uz priekšu progresu sadarbībās starp dalības valstīm. Godātie parlamenta deputāti, parlamentam šobrīd ir ļoti izšķiroša loma un tādēļ jums ir nepieciešama jaunākā informācija par iekšējās drošības jautājumiem un ceru, ka mums notiks regulārs dialogs par šiem jautājumiem un parlaments varēs arī piedar, pie, piedalīties šajā procesā ar Borselino uh, ziņojumu starpniecību un es domāju, ka tas arī atspoguļosies jūsu pašu iniciatīvas ziņojumā, kas uh, ir iestrādāt šajā stratēģijā. 2011. gads ir bijis daudz sološs, bet mums vēl ir palikuši trīs gadi un ļoti daudz darāmā šīs stratēģijas īstenošanā. Eiropas Savienībā ir jārēģē uz jauniem drošības apdraudējumiem un uh, ir jāizstrādā turpmāk darba kārtība ierē, iekšējās drošības stiprināšana Eiropas Savienībā. Paldies par uzmanību un esmu gatavs konstruktīvai diskusijai ar jums. Paldies, un tagad došu vārdu referentē Ritai Varsalīnī kundzei, un pēc tam būs vārds deputātiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, vispirms es gribētu teikt paldies Kozī eh, priekšsēdētāja vietniekam un eh, arī komisijas pārstāvjiem par interesantu komentārus atbalstu komisijas eh, darbu. Jūs savā ziņojumā jau norādījāt, ka gan dalībvalsts pieeja, gan komisijas pieeja 2012. gadā tiek diskutēti un uh, tiek virzīti tālāk. Protams, ka mums ir nepieciešama visaptveroša analīze par iekšējo drošību Eiropas Savienībā, bet vienmēr ir jāraugās, lai tas būtu saistīts arī ar Eiropas Savienības ārējo drošību, jātājs, pie kura mums vairāk vajadzētu pastrādāt kopā arī ar ārlietu komiteju. Gribētu runāt par vairākiem aspektiem, kas ir daļa no mana iniciatīvas ziņojuma. Uh, kas e, būs e, janvārī sagatavots, bet decembrī es e, kopā ar ēnu referēm vēlos šo ziņojumu pārunāt. Pirmais aspekts ir tas, ko mēs saucam par uh, politikas virzību. Tur ir par politisko prioritāšu īstenošanu konkrētos pasākumos. Tur ir runa par organizēto noziedzību, uh, robežaizsardzību un kibernoziedzību. Es domāju, ka Eiropas Savienības stratēģija iekšējā drocībā uh, un uh, politikas virzība tie ir instrumenti, kas savstarpēji viens otru papildina. Ir tīpaši uzmanība šajā ziņā ir uh, jāpievērš tam, kā instrumenti viens otru papildina. Manuprāt, Eiropas parlamenta loma tā demokrātiskā kontrole, te vajadzētu gan ievadīt stratēģiju, gan to arī pēc tam izvērtēt. Es uzskatu, ka šeit ieteiktā metode ir pareiza, bet nākamais politiskais cikls, kas būs no 2013. gada, tajā obligāti ir jāpiedalās gan Eiropas parlamentam, gan arī dalību valstu parlamentiem. Man ir tāds iespējas, ka uh, Eiropas parlamenta un dalību valstu loma ir ļoti reāla un tā ir nopietni jāņem vērā, it īpaši raugoties uz uh, līdzekļu jauno struktūru, kas būs uh, fina daudzgadu finanšu uh, schēmas ietvaros, par to runājam arī šo priekšpusdienu. Vēl viens aspekts, par ko, to, par ko gribētu runāt, ir tieslietu un policijas sadarbība. Uh, to iestāžu stiprināšana, kas šajā jomā strādā, tas viss stiprinās mūsu iekšējo drošību. Tas ir kaut kas, ko īpaši esmu uzsvēršu savā ziņojumā. Iekšējās drošības stratēģija komisijas uh, Eh, ieteiktais šeit ir jāraugās arī, lai tas viss būtu saskaņots arī droši iepjārējiem robežām. Vēlētos norādīt uz to, ka pašreizēja informācijas apmaiņa starp institūciju līmenī nav pietiekama. Tas kļuva redzams arī rezolūcijā, ko nesen pieņēma Lība komitejā, raugoties uz informāciju, kas attiecas uz eh, Eiropas politikas eh, ietekmi terorisma, terorisma apkarošanas un organizētās noziedzības apkarošanas jomā. Nošlēgumā vēlētos vēl teikt, kas attiecas uz eh, tieslietu iestāžu sadarbību. Visu pamatā ir jābūt pamatiesībām mūsu iekšējās drošības stratēģijā. Eiropas Savienībā ir jābalstās uz saistošām pamatvērtībām, pamatiesībām. drošības un brīvības uh, pamatvērtības ir savstarpēji cieši saistītas un nav dalāmas. Tas, kas notika Oslo un arī noticis ir citur, ka pamat eh, tiesības, kā piemēram diskriminācijas aizliegums, ir ļoti svarīgi. Tas ir būtiski arī tad, ka, ja mēs vēlamies sadarboties efektīvi Paldies kolēģiem, paldies komisijām Kozi. Tagad Lutvards kundzei vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, tas ir interesants ziņojums. Nu, varbūt nedaudz Nomācoši ir tas, ka, ja mēs padomājam, ka Eiropas Savienība tomēr par iekšlietu un tieslietu jautājumu ir 25 gadus strādājusi, bet neraugoties uz to, noziedzības jomā joprojām ir milzīgas problēmas. Un šīs problēmas, un attīstās jaunas problēma joms, piemēram, kibernoziedzība. Komentētāji bieži vien runā par organizētās noziedzības apjomu Eiropā un, un uzsver, cik milzīgs izaicinājums tas mums ir šobrīd Eiropas Savienībā. Šajā dokumentā, manuprāt, ir ļoti daudz iniciatīvas minētas, tās tiek uzteiktas. Un es domāju, ka būtu labi, ja dalība valstis nopietni uztvērt tās saistības, ko tās ir uzņēmušās. Uh, tas, ka astoņas dalība valstis vēl nav ratificējušas ko Eiropadomas konvenciju par kibernoziedzības apkarošanu, ir tik tiešām satraucoši. Dažkārt ir tāda sajūta, ka ir pirms mēs sākam uh, vākt vai veidot vai izstrādāt jaunu likumdošanu, nāk lejā ar jauniem priekšlikumiem, mums vajadzētu īstenot uh, tās saistības, ko esam jau uzņēmušies. Nu, te tik tiešām ir plājas, kas jāpiepilda. Dažkārt būtu labāk nedaudz ieturēt pauzi un īstenot to, kas ir izstrādāts jau pagātnē. Uh, Kopš prīmas eh, lēmuma pieņemšanas un Zviedrijas iniciatīvas ir pagājuši vairāk gadi, un es neesmu īsti pārliecināta, cik tālu mēs esam tikuši, lai eh, šīs lietas ieviestu. Šajā komitejā mēs ļoti bieži komentējam un stāstam par savām bažām, par eh, masveida datu ievākšanu, piemēram, pasažieru datu bāzēm un datu aizsardzību, par to, ka tiek ievāktas ziņas par to, kā cilvēks lido un cik bieži un tā tālāk. Bet tāpat laikā mēs diezgan maz esam izdarījuši tā labā, lai iesaldētu uh, noziedznieku aktīvus. Un nu, tā kā varbūt, ka vajadzētu tomēr uh, vairāk uzmanības pievērst tieši tām būtiskākajām lietām. 9. lapusē rakstīts, ka cīņā pret organizēto noziedzību ir uh, gūti ievērojami panākumi, tīpaši attiecībā uz Eiropas Savienības likumdošanu pasažieru datu reģistru jomā. Nu, es man šķiet, ka tā varbūt gluži nav, un tāpat te ir pieminēta korupcijas apkarošanas pakotne, bet arī tā vēl netiek īstenota, kā es neesmu pārliecināta, kāds tad praksē izskats tas progress, kādu mēs it kā esam panākuši cīņā pret organizēto noziedzību. Ir daudz labu ideju, kas ir iekļaut šajā dokumentā, bet praksē rodas jautājums, cik veiksmīgi mēs esam bijuši cīnoties pret šīm smagajām problēmām. Un vēl daži komentāri. Es priecājos redzēt, ka komisija lielā mērā atsaucas uz ekstrēmismu, vardarbīgu ekstrēmismu, terorismu kontekstā, bet es būtu vēlējusies, lai komisija Ehm, vairāk būtu runājis par radikalizāciju, komisāru valstrēm jau ir norādījis uz to. Es gan gribētu, lai, šis, lai te būtu pieminēts labējais ekstrēmisms, nevis radikalizācija. Un vēl viens punkts. Ja, es, man ir jautājums, vai iekšliet ģenerāldirektorāts kādreiz ir apsvērs iekļaut uh, privātuma aizstāvju izteiktās idejas ne tikai datu aizsardzības kontekstā, bet arī kiberdrošības kontekstā. Proti, lai uh, programmatūra piegādātāji dotu garantijas par savu produktu piedāvāto drošību, garantēto drošību, parasti tas tā netiek darīts, un līdz ar to atbildība garantēt drošību gulsts uz uh, īpašnieku pleciem, bet ja viņiem būtu pienākums garantēt drošību, tad varbūt, ka mūsu datus izdotos pasargāt no kibernoziegumiem. Nu, varbūt, ka iekšlietu ģenerāla direktorāts varētu ar attiecīgajās nozars pārstāvjiem pārspriest šo jautājumu. Paldies! Paldies! Priekšsādātājiem nav ieslēgts mikrofons. Nākamā runātāja. Paldies, priekšsādātāji! Komisijas paziņojumā par pirmo ikgadējo ziņojumu Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijas jautājumā. Mēs pirmajā lapusē lasām atsauci uz drāmu Norvēģijā, kur Breiviks nogalināja ļoti daudz jauniešus un uh, īstenoja uzbrukumu ministrijai. Uh, Bet vēlāk tur ir rakstīts, ka desmit gadus pēc 11. septembra terora aktiem ir secināts, ka galvenos draudus rada islāma teroristi. Mēs arī redzējām pagājušajā nedēļā izskanēja ziņas no Vācijas, kad labējā spārna aktīvisti, kas varbūt nav pareizais vārds, tad labējā spārna teroristi no Austrum Eiropas, uh, kā vēl izrādījās, ir nogalinājuši vairākus Turcijas iedzīvotājus Vācijā. Un, eh, un eh, tur bija teikts, ka tā ir noziedzīga turku nogalināšana vai pat eh, donors lepkavības. Kebabs lepkavības. Tā kā būtībā ir skaidrs, ka, nav, ka pat iefiltrējoties šajās, šajos labajos grupējumos, nav iespējams šos teroristus identificēt. Tāpēc man ir jautājums, vai mēs tad īsti apzināmies, kāda tad ir eh, šie apdraudējumi un vai mēs pareizi rīkojamies. Ja komisijas rīcībā ir statistikas dati, kas apliecina, ka galvenokārt mums ir jāaizsargājas no teroristu, islāma teroristiem, vai komisija varētu dalīties ar šiem statistikas datiem? 2010. gadā Eiropā ziņojumā ir teikts, ka no deviņiem, eh, deviņām lietām, kas tika izmeklēts, tikai divos bija saistība ar islāmistiem. Es gan neesmu speciālists šajā jautājumā, bet man ir ļoti grūti saprast, eh, kāpēc mēs tērējam tik daudz naudas un enerģijas, ap, lai izmeklētu apdraudējumus, ko mēs nevaram, pret eh, ko mēs nevaram aizsargāties. Un, un mēs balstāmies uz informāciju no organizācijām, kas netiek pārbaudīta. Un eh, mums, mēs īsti nezinām, kur rodas šis apdraudējums, Un mēs redzam, ka, piemēram, Norvēģijā šīs apdraudējums nāca no pavisam citā avota. Un tāpēc ir ļoti grūti piekrist priekšlikumiem, kas šobrīd ir mums uz galda. Un tad vēl. Man ir arī Es, es saskatu arī problēmu, ka robežu kontrola tiek iekļauta drošības, iekšējās drošības stratēģijā. Daudz cilvēku, kas čērso mūsu ārējās robežas, ir migranti, turisti, cilvēki, kurus mēs labprāt uzņemam Eiropas Savienībā. Un uh, ne jau vienmēr mūsu robežas šķērso problēmu radītāji. Tā kā, ja mēs paraugamies uz robežu kontroli, kā iekšējās eh, drošības stratēģijas sastāvdaļa. Manuprāt, tas nav pareizi. Tad vēl izvērtējot komisijas priekšlikums par eh, šiem jautājumiem, eh, nu, piemēram, te ir teikts, ka uh, Mēs aicinām dalību valstis vai mudinam dalību valsts aktīvi līdzdarboties migrācijas, mobilitātes un drošības dialogā ar jaunajām valdībām Ziemeļāfrikā un tuvējos austrumos. Es domāju, ka mums tik tiešām ir jāmudina dalību valsts tā rīkoties, bet no drošības, bet vai tas būtu no drošības perspektīvas vai demokrātijas veidošanas perspektīvas? Es domāju, ka te ir divas dažādas lietas, ja mēs paraugamies uz sadarbību ar kaimiņiem, uh, kā uz sadarbību, nevis kā uz iekšējās drošības stratēģijas sastāvdaļu šajā kontekstā. Es gribētu uzdot komisijai jautājumu, vai jūs piekrītat, ka mums ir nepieciešams vairāk pierādījumu no neatkarībām organizācijām, pirms mēs izdarām pieņēmums par noziedzības avotiem, it īpaši, ja runājam par sasaisti starp organizēto noziedzību un terorismu. Tātad uz ko mēs īsti balstamies? Uh, Tāpat es gribētu dzirdēt kāds labāks arguments par komisijas apgalvojumu, ka budžeta samazināšana padara Eiropu nedrošāku, un arguments, kāpēc ekonomikas krīzes apstākļos mēs um, ierosinam jaunas programmas, piemēram, pasažieru vārdu, pasažieru datu bāzes, lai uzraudzītu visus ceļotājus, kas iebrauc vai izbrauc no Eiropas Savienības. Nu, kas tad? Uh, aiz tā viss slēpjas, kur ir loģika, vai mēs tik tiešām varam argumentēt, ka mums ir jātērē naudu šiem līdzekļiem. Un visbeidzot, jautājums par Eiropalu mandātu. Viņi nāk klajā ar informāciju, ko mēs nevaram pārbaudīt, un būtībā neviens nevar īstenot demokrātisko kontroli pār Eiropolu, bet vienalga mēs paļaujamies uz Eiropolu, īstenojot analīzi, un visbeidzot eh, par sicenu situāciju centru. Kā, kā priekšā tad sicen atbild un kur sicen gūst savu informāciju? Un pats pēdējais komentārs, ja mēs runājam par Eiropas iekšējo drošību, vajadzētu nodefinēt skaidrāk, ko tas īsti nozīmē. Organizētās noziedzības terorisma uh, un dabas katastrofa sajaukšana kopā nepadara šo jautājumu caurskatāmāku. Paldies! Paldies, Sipelskundze! Gribētu jums atgādināt, ka mm. Kumanek kungs sacīja, ka viņam ir jādodas prom 15 pār 4, jo viņam ir jāsteidz uz lidmašīnu, tā kā uh, Varbūt mēs varētu mēģināt runāt tikai par tiem punktiem, uz kuriem viņam būtu jāsniedz atbildi, un tas palīdzētu mums labāk izplānot laiku. Paldies, labprāt uzdot jautājumu. Iztiek komentārus par trim punktiem. Pirmkārt, cīņa pret sintētiskajām narkotikām. Papildus jautājums, vai atsevišķās dalību valstīs ir vienādi likumdošanas pasākumi kā cīnīties pret uh, nelegālām narkotikām un cīņu pret uh, sintētiskajiem narkotikām, vai tur ir atšķirība un kādā apjomā um, internet tirzniecība ir aizstājusi klasisko tirzniecību attiecībā uz sintētiskajām narkotikām, vai to var konstatēt? Jautājums par cilvēku tirzniecību man interesētu, cik lielā mērā tas. Uh, ierobežojas uz tieslietu un izmeklēšanas pasākumiem, cik lielā mērā arī nelegālā nodarbinātība šeit spēlē lomu un ir vērā ņemams aspekts. Otrakārt, no, noslēgumā par kibernoziedzību. Mēs dzirdējām, ka tur ir ļoti tāda plaša definīcija. Noziegumi, kurus mēs zinām no reālās pasaules, nu, kas notiek internetā no otras puses, un uh, ir arī šie hakeru uzbrukumi uh, valsts. Uh, un publiskām iestādēm, kā arī uh, personas datu zādzība kļūst ar vien lielāku problēmu. Vai mums tieši tādēļ nevajadzētu padomāt, vai mēs, mums ir vajadzīgi visi šie datu apkopojumi, par kuriem mēs uh, pat labāk diskutējam, jo eh, vai šie dati patiešām pietiekami labi aizsargāti pret ļaunprātīgu izmantošanu vai varbūt tur ir kā daži, eh, dažas datu kopas, eh, tās varētu tikpat lab, labāk var izmantot, ja būtu vēl labāk pastiprināta kvalitatīvas un kvantitatīvas personu izmantošana, izmeklēšanas un tieslietu iestādēs. Treškārt, kāda loma ir eh, kibernoziedzībā prasība datu drošībai, datu aizsardzībai, uh, kas ir tāds nemitīgs uzdevums, pastāvīgs, un to nevar uh, vienkārši aizsargāt uh, tikai vienreizēji, uzbūvēt kaut kādu drošības sistēmu vienreizējai lietošanai. Albrecht. Albrecht kungs. Jā, vielen dank. Paldies priekšsēdētāji. Runāšu patiešām īsi. Runāšu tikai par vienu punktu, tas ir par jautājumu par kiberdrošību un kibernoziedzību. Es šeit lasīju un atkal, atkal dzirdēju, ka Galvenokārt eh, runājot par kibernoziedzīgu, tur ir par bērnu pornogrāfiju un e, autortiesībām, autortiesību pārkāpumu. Pirmkārt, eh, es uzskatu, ka ir drusku jocīgi, ka tie ir divi vienīgie piemēri, kas tiek pieminēti. Un tad vēl samest kopā šos abus piemērus vienā teikumā ir tā drusku jocīgi. Jo viena lieta ir tas ļoti smags noziegums, kuru mē, ko tiešām ir krimināli jāvajā, un tīpaši jau internetā. Savukārt otra uh, intelektuālo īpašumu tiesību pārkāpums internetā, pirmkārt, uh, eh, lielākajā daļa gadījumu tas nav nekāds paties noziegums. Drīzāk tāds neliels pārkāpums. Nu, ir, protams, lielākā daļa gadījuma tas ir noziegums, bet ne jau ļoti smags. Tātad tā nav viena tā pati kategorija. Un otrkārt, es vispār eh, nesaskatu, kādēļ dokumentā, kurā ir runa par iekšējās droš, drošības stratēģiju, tā nav īstenībā īstā vieta intelektuālajai eh, tiesību pārkāpums. Protams, ka mēs vēlamies, lai šīs tiesības tiktu ievērtotas internetā, lai tiešām būtu labāks tiesību ievērojums. Mēs jau šeit nemaz nerunājām par eh, datu aizsardzības aizsargāšanu kas attiec uz privātām personām, mēs arī šeit nerunājam arī par patērētē tiesību aizsardzību, kur uzņēmumi tiešsaistē pārdod savus produktus. Bet šeit mēs runājam par iekšējo drošību. Un kas tur ir meklējams pārkāpumiem pret intelektuālo īpašumu? Ir īpaši, ka šeit tie, kā jau es teicu, Eh, ir tādi diezgan viegli noziegumi, piemēram, ka kāds tur eh, nokopē kādu muziku vai kaut kas tāds. Es labprāt uzzinātu to no komisijas un arī no, arī no eh, šeit klāt esošajiem kazi pārstāvjiem. Paldies, Infelds kundze. Thank you, chair. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi trīs komentāri. Pirmkārt, es pilnībā piekrītu tam, ko teica Jānis Albrechts. Kāda tad ir iekšējās drošības definīcija? Viņš te pieminēja intelektuālā īpašuma tiesības. Es dzirdēju, ka komisijas pārstāvs runāja par intelektuālā īpašuma tiesību apdraudējumu, nu kas tā pa valodu šajā kontekstā, kāpēc tad tur nav, piemēram, vardarbība ģimenē, kur katru gadu uh, simtiem cilvēki iet bojā, kāpēc tad tas nav iekšējās drošības apdraudējums? Tā kā man šķiet, ka definīcija tas ir pirmais, par ko būtu jādomā. Otrakārt, demokrātiskā kontrola. Šeit ir ļoti liela trūkuma, jo mēs kā parlamenta deputāti, kā ievēlētie tautas pārstāvji, tiekam aicināti pieņemt likumdošanas akts, kas bieži vien eh, ļoti lielā mērā iejauc cilvēku dzīvē, bet mēs nevaram pārbaudīt eh, apgalvojums, ka ir kas ir saistīti ar šiem priekšlikumiem. Mums ir jāprasa komisijai un padomēji. Jāsaka, tas ir nepieciešams, bet mēs nevaram pārbaudīt, kāpēc ir tāda nepieciešamība. Tāpēc man šķiet, ka mums ir vajadzīgi mehānismi, lai šo plaisu mazinātu. Un treškārt, kas man vienmēr pārsteidz, mēs desmit gadus vai pat vēl vairāk pieņemam vienu pasākumu pēc otru, vienu pēc otru, un katru reizi, tad, kad notiek kāds incidents, ir jā, tiek pieņemts jauns pasākums, bet ir viena liela problēma, tā ir sadarbība un apmaiņa, jo katru reizi iznāk tā, ka informācija, kas uh, ir bijusi nepieciešama tiesības argojošām iestādēm, bija pieejama, bet tā netika pareizi interpretēta, netika pareizi analizēta, ar to izanalizēta, ar to nedalījās, dažādās aģentūras savstarpēji nesadarbojās, dalībvalsts nesadarbojās, un katru reizi, kad kaut kas notiek, tad tā vietā, lai mēs censtos panākt, ka aģentūras kopā labāk strādā, tiek pieņemts jauns likumdošanas akts. Tas jau nedos mums lielāku drošību. Mēs vēlamies dzīvot drošāk, mēs pirmkārt vēlamies koncentrēties uz labāku informācijas apmaiņu un labāku sadarbību. Un nobeigumā priekšsēdētāji, es domāju, ka ir tāda diezgan rūka tīronija tajā faktā, ka noziedznieki darbojas pārrobežām. Un viņi gūst labumu no atvērtas Eiropas. Nu, kāpēc tad eh, labi, labticīgiem cilvēkiem nestrādāt kopīgi? Mr. Foss. Paldies, Foskungs. Dank. Paldies. Trīs iepriekšēji runātāji jau pateica daļu no tā, ko es arī vēlējos jautāt. Tādēļ es galvenokārt uzmanību pievērsīšu īsiem jautājumiem, proti, cik lielā mērā atziņa, ka nelegālā migrācija no austrumu puses eh, Vācijā eksistē, cik lielā mērā šī atziņa par nelegālo imigrāciju uh, tiek ņemta vērā, ka lielākā daļa nelegālās ieceļšanas nāk no rietumu uh, puses valstīm. Otrais, uh, vai tiek domāts par Eiropas datu uh, bāžu savietošanu kopā tīklā? vai šeit ir um, vēroš, vērojama tendence vairāk uz tīkliem. Tālāk par uh, aviācijas pasažieru datu jautājumu, vai šeit ir vēlme radīt lielāku drošību, vai par to netiek domāts. Paldies! Uh, uh, Paldies! Mēs esam daudz dzirdējuši par strateģiskiem plāniem, darbības plāniem un darba grupām un daudzgadu plāniem. Jūs teicāt, ka Kosī nepieņem operatīvus lēmumus par likumdošanas pieņemšanu. Protams, ir skaidrs, ka Kozī nav policijas vienību nevar pieņemt operatīvus lēmumus, bet tomēr dažu veidu lēmumus jūs esat iedvesmojuši. Ot, tāpat ir taisnība arī, ka jūs nesat likumdošanas institūcija un tādus lēmumus nevarat pieņemt, bet es iedomājos, ka dažus likumdošanas lēmumus jūs darbs tomēr ir uh, iedvesmojuši, vai arī tā nav, un jūs neko nesat iedvesmojuši. Es gribētu, lai jūs norādītu, kādi veiksmīgākie operatīvie lēmumi ir pieņemti un likumdošanas lēmumi, ko citi ir pieņēmuši, jūs ir iedvesmoti no jūsu darba. Paldies! Paldies! Tagad mēs atgriežamies pie Kozī pārstāvja Kumaneka kunga un arī uh, pie komisijas pārstāvja, bet vārds vispirms Kumaneka kungam. Paldies, priekšsādātāji! Es uh, vispirms atbildēšu pēdējam runātājam. Protams. Sarkozy pirmo reizi vispār uh, vēsturē īsteno Eiropas Savienības politikas ciklu, un mēs esam izšķirošā fāzē šobrīd, mēs definējam strateģiskos mērķus un izstrādājam operatīvos rīcības plānus. Šos plānus, kā jau es norādīju savā uzrunā, mēs sāksim īstenot no nākamā gada janvāra. Protams, operatīvie rīcības plāni dos mums visus nepieciešamos instrumentus, lai uh, tos varētu izmantot plānotajās operācijās. Izraudzītā pieeja uh, ir uh, labs uh, izējas punkts uh, panākumiem, bet, nu, jāredz, kā tas būs praktiskā dzīvē. Šobrīd mēs tikai vēl mācāmies īstenot Eiropas Savienības politikas ciklu. Šis cikls ir pavisam nesen uzsākts, un mēs mācāmies darot. Dāmas un kungi, cerams, ka varēsim jums sniegt uh, pilnīgāku un detalizētāku informāciju par panākumiem, tad, kad tiks veikts pirmā gada izvērtējums attiecībā uz operatīvā rīcības plāna īstenošanu. Un tagad vārds Nuņies Dalmedas kungam. Tā kā šī stratēģija iekļauj visu iekšējās uh, drošības uh, politiku, tās sniedzas ārpus mana pilnvaru loka, un es nevarēšu atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Tomēr uh, centīšos darīt, uh, ko varu sniedzot atbildes. Deputāts Lutfordes teiktais, ka nevajag izgudrot velosipēdu, bet vajag mācīties jau no tā, kas ir un izmantot veiksmīgākos risinājumus. Gribu teikt, ka to jau mēs lielā mērā arī darām. Mm, nevar jau teikt, ka mēs darām tikai to, jo mums ir arī dažas jaunas iniciatīvas, bet nebūtu pareizi teikt, ka mēs darām tikai kaut ko jaunu un nemācamies no pieredzes. 2012. gadā komisija ir paredzējusi rūpīgi izvērtēt un sagatavot rekomendācijas par informācijas apmaiņu starp policijas iestādēm un arī izvērtēt polijas, es atvainu, Zviedrijas iniciatīvu un tās darbības pirmo gadu Tālāk mēs arī turpināsim izstrādāt apmācības politiku policijas uh, vienībām un uh, identificēt uh, tos pasākums, kas ir nepieciešami Eiropas kontekstā. Šeit nevienmēr tiks izdomāti jauni pasākumi, bet drīzāk par uh, to, kā veikt apmācību par šiem pasākumiem, balstoties uz to, kas jau ir sasniegts pēdējo 10-15 gadu laikā. Tālāk par Eiropolu un Cepolu reformām. Arī šeit mēs balstīsimies uz to, kā šīs aģentūras līdz šim ir darbojušās Es nepiekriestu deputātei Sargentīnī par to, ka Eiropola nav pakļauta demokrātiskai parlamentu kontrolē. Tā tas nav. Uh, šādu kontroli pastāv, protams, to var uzlabot, un mēs ierosināsim šādus pasākumus, bet šobrīd Eiropola budžetu apstiprina Eiropas parlaments Uh, un kāda gan vēl lielāka ietekme var būt, uh, ja tiek apstiprināts budžets. Bet, protams, arī Eiropol uh, atskaitās Libe komitejai par savu darbību. Un tādēļ nevar teikt, ka tā ir aģentūra, kura nav pakļaut parlamentu kontrolē. Tāpat Es pieņēmu zināšanai arī eh, deputāts Lutfords teikto par pasažieru datu reģistru un cīņu pret korupciju. Mēs, protams, neesam vēl vērsušies pret konkrētiem uh, organizētiem noziegumiem draudzīgiem grupējumiem, jo mēs gatavojamies šādai cīņai, bet šādu cīņu nevar uzsākt, pirms mēs ierosinām politikas izveidi un pasākums konkrēts ierosinām. Uh, ierosinot iniciatīvu par pasažieru datu reģistru un pa, priekšlikums par korupcijas apkarošanu, mēs tomēr cīnāmies pret organizēto noziedzību atbildot deputātais ar Žentīnī par to, ka par robežām nevajag runāt kā par drošības mehānismu, eh, nevaram piekrist. Mēs runājam par drošības stratēģiju, mēs norādām, kā arī robežas var palīdzēt cīņā pret noziedzību un terorismu. Mēs, protams, nevaram cīnīties eh, mēs varam cīnīties pret noziedzību un terorismu arī uz robežām, pie robežām, bet tas nenozīmē, ka robežas ir tikai paredzētas cīņai pret nozie organizēto noziedzību un terorismu. Es arī eh, pieņēmu zināšanai deputātu Sipels teikto par to, ka cīņa pret uh, Eh, cilvēku tirzniecību iekļauj arī cīņu pret nelegālu nodarbinātību un citus aspektus. Es domāju, ka mani kolēģi, kas specializējas šajā jautājumā, varēs jums sniegt precīzākas atbildes nekā es. Tālāk par datu aizsardzības uh, reformu. Uh, komisija ierosina attiecīgo tiesību aktu reformu uh, šā gada beigās ir uh, paredzēts uh, pārskatīt pašreizējo pamatlēmumu šajā jomā. Tāpat uzklausu deputāts Intveldes teikto par vardarbību ģimenē, kas arī ir jāņem nopietni līdztekus kibernoziegumiem. Es pilnīgi viņai piekrītu, un es domāju, ka man kolēģi neiebildīs pret to. Tālāk par to, ka ne visi pasākumi, kas ir saistīti ar privātumu aizskārumu, būtu nepieciešami attiecībā uz pasažieru datu reģistru. Jā, varu minēt E, jums konkrētus piemērus par to, ka pasažieru datu reģistrs ir bijis nepieciešams e, daudzu noziegumu atklāšanā, un es domāju, ka daudzi no jums ir piedalījušies arī sanāksmēs, kurās mēs esam informējuši par to, ka pasažieru datu reģistrs ir nepieciešams, lai uh, cīnītos pret konkrētiem noziegumiem un terorismu. Deputāts Voss jautāja vai mēs izvērtējam pasākums attiecībā uz pasažieru datiem. Jā, tā ir. Mēs esam ierosinājuši direktīvu par Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru. Es domāju, ka līdz ar to arī es beigšu atbildēt uz jautājumiem. Atvainojos tiem deputātiem, kuriem nespēju sniegt atbildes, bet es šos uzdotos jautājumus nodošu tālāk maniem kolēģiem, kur ir kompetentāki šajās jautājumos un varēs jums sniegt precīzākas atbildes. Paldies, Nunies Almeidas kungs un paldies Kumaneka kungam. Eh, es domāju, ka līdz ar to mēs arī beigsim šo diskusiju. Tas mums eh, palīdzēja šī diskusija darbā pie mūsu iniciatīvas ziņojuma. Mūsu referentēja eh, Borsalīno kundzei. Tas būs ļoti noderīgi. Un ja jums nav iebildumi, tad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Un līdz ar to sakām uzredzēšanos Kumanika kungam. Paldies par šo diskusiju. Now, we're moving right on time. Eh, jā, mēs ievērojam mūsu darba grafiku. Man tā izskatās, ka mēs to ievērojam ļoti precīzi šobrīd. Un tagad uh, izskatās, ka mūsu referents Morāēs vēl eh, nav gatavs. Viņš vēl nav ieradies, viņš nav, viņa nav zālē. Bet mums tagad ir eh, jāizskata desmitais darba kārtības punkts, un tas ir saistīts ar trešo valstu valsts piederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus sezonas nodarbinātības nolūkos. Un tas ir viens no svarīgiem elementiem eh, tā saucamajā migrācijas pakotnē. Šeit ir runa par sezonas darbiniekiem referents Klods Morais, vai viņš jau ir zālē. Laikam nē, tad nu, dosim viņam iespēju tomēr parādīties šeit. Vai mums viņš jāaicina? Man saka, ka viņš jau dodas šurp. Viņš drīz, tūlīt, tūlīt ieradīsies. Okay. Eh? Subject. as I tell you. We got a discussion to go on seasonal workers. Mums ir tagad jārunā par sezonas darbiniekiem. Morāes kungs mums ir iesniedz savu ziņojuma projektu jau pavasarī un termiņš grozījuma iesniegšanai bija noteikts vēl pirms vasaras pārtraukuma, vasaras atvaļinājumiem. Uh, Un kopš tā brīža Morais kungs strādā kopā ar ēnu referentiem un vides um, un nodarbinātības komiteju strādājot pie kompromisu grozījumiem. Kā jūs zināt, mēs sadarbojamies šai jautājumā ar nodarbinātības komiteju. Tik līdz Maurājas kungs ieradīsies pie mums, mēs viņu uzklausīsim, bet tagad dosim vārdu vispirms padomei. Un arī Koferātī kungs vēlas uzstāties, jo viņš ir uh, nodarbinātības komitejas referents šajā jautājumā. Bet, nu, gaidīsim tagad Morāes kungu. Uh, varbūt neizsludināsim pārtraukumu, bet pagaidīsim kādu minūti vēl Morāes kungu ierašanos.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 Good afternoon, Mr. Morais. Your, your... Labdien, Morais kungs, laipni lūgt. Jūsu klātbūtne saistās ar lielām cerībām, un mēs ar nepacietību gaidam, kad jūs pastāstīsiet mums par uh, šiem te sezonas strādniekiem, un pēc tam uzklausīsim Polijas prezidentūras teikto, un Koferātī kungs arī uzstāsies. pastāstīs mums par nodarbinātības komitejas atzinumu. Bet nu vispirms Marais kungs. Paldies! Priekšstādātājs atvainojos, ka nokavējos, nejutos labi, līdz ar to biju medicīniskajā dienestā, man nebija laba pašsajūta, vēlreiz atvainojos, parasti es tā nerīkojos. Man ļoti žēl, ka liku jums visiem gaidīt. Kolēģi, Mums šodien bija ļoti laba tikšanās ar ēnu referentiem. Darbinieki, deputāti un ēnu referenti ļoti smagi strādāja pie šī jautājuma. Tāpēc es gribētu teikt, ka šīs dienas tikšanās parādīja, cik liels pūliņš ir ieguldījuši visi iesaistītie, jo te tik tiešām ir dažādi strīdīgi jautājumi un smagais darbs arī no citu grupu puses ir palīdzējis panākt tos rezultātus, kādi ir sasniegti uz šo brīdi. Pirmkārt, es gribētu sacīt, ka šodien mēs runā, runāsim galvenokārt par Lība kompromisiem. Kolēģi droši vien zina, ka nodarbinātības komiteja nobalsoja ļoti pozitīvu rezultātu par šiem ziņojumiem. Lielākā daļa kolēģi jau zina, ka mums, mēs šo ziņojumu izstrādājam kopīgi ar uh, nodarbinātības komiteju, tāpēc gribētu pateikties arī nodarbinātības komitejas referentam Koferātī kungam Un viņš arī pastāstīs, kā šis te ziņojums tika, kā par šo ziņojumu nobalsoja nodarbinātības komitejā. Bet es, es runāšu pārsvarā par kompetencijām, kas skar Lība komiteju. Vispirms sākšu ar uh, faktu, ka pastāv plaša vienprātība gandrīz par visām galvenajām ziņojuma daļām un stāstīšu par tiem jautājumiem, kur varbūt nav vienprātība. Pirmkārt, dažādās nozares. Kopš iepriekšējās prezentācijas komitejā par šo ziņojumu ap šie jautājumi veiksmīgi tikuši risināti un ir panākt kompromis. Pirmkārt, par lauksaimniecības eh, un turismu iekļaušanu. Tāpat ir jautājums par eh, sociālo partneru apzināšanu un konsultāciju procesu, kas bija svarīgi mums, man un Koferatī kungam un ēnu referenti ar mums ļoti smagi kopā strādā, lai panāktu labu kompromisu šajā jautājumā. Kā mēs lemsim, kā, kā vajadzētu izturēties pret nozarēm un kā vajadzētu iesaistīt sociālos partners, kas attiecas uz uh, izmitināšanu. Te ir runa par uh, izmitināšanas apstākļiem, sezonas darbiniekiem, sezonas strādniekiem un citu aspektu starpā, un arī šajā jautājumā, manuprāt, ir panāks labs kompromiss. Tad jautājums par uzturēšanās ilgumu, seši mēneši gada laikā, bet mēs saprotam, ka dalība valsts šobrīd padomē pieprasa piecus līdz deviņus mēnešus, un tas dod dalību valstīm elastību noteikt pašām savu laika periodu šajos ietvaros. Un tā kā varbūt, ka es varētu lūgt komisiju pastāstīt, ko viņi domā par šo jautājumu. Tad jautājumā par sezonu strādnieku aizsardzību. Mēs ļoti nopietni vērtējam ēnu referentu viedokli attiecībā uz uzraudzības mehānismiem, lai aizsargātu sezonas strādniekus balstoties uz informāciju par to, kas ir nepieciešams sezonas strādniekiem, nepārkāpjot eh, neproporcionalitātes kaut kādus principus, nu, lai nebūtu nekas te nesamērīgs. Un tad visbeidzot divi punkti, kur vēl ir, nepie, kas vēl nav atrisināti, viens ir aptvērums un otrs iebraukšanas kritērija. Šie abi jautājumi ir ļoti sarežģīti. Lība komitejai un referenti ir smagi strādājuši, cenšoties eh, panākt saprātīgi risinājumu. Es domāju, ka būs viedokļa atšķirības. Vispirms jau par aptvērumu. Vai mēs ejam tālāk par eh, to, ka jautājumu, ka sezonas strādnieki ir trešo valstu pilsoņi, kas ierodas Eiropas Savienībā, vai arī tas eh, skar kaut kādas citas kategorijas. Un es domāju, ka mēs nonākam pie secinājuma, ka Te ir viedokļa atšķirības, kuras ēnu referenti cenšas novērst. Bet es ņemu vērā abu pušu viedokļus. Es būšu arī ar prieku atbildēšu uz jaut jautājumiem par aptvērumu. Tad vēl par kritērijiem runājot, mēs esam izgājuši cauri ne tikai visiem pāntiem, bet arī apsvērumiem, kur ir runa par iebraukšanas kritērijiem. Uh, un tie ir jāizrakos ļoti rūpīgi, lai nodrošinātu, ka mēs sūtam pareizo vēstījumu attiecībā uz to, kas ierodas Eiropas Savienībā, kādi ir tie kriteriji, uz kādiem cilvēks var iebraukt un kas tad ir tas vēstījums šajā te direktīvā. Tātad ir dažādi, ir, tagad galvenais ir atrisināt šos divus neatrisinātos jautājumus, panākt kompromisu, kas Nebūs viegli, bet es esmu pārliecināts, ka tad, kad komiteja janvārī balsos par šo ziņojumu, tad mēs būsim panākuši vienošanos attiecībā uz abiem neatrisinātiem jautājumiem. Kas attiec uz pārējo, es esmu pateicīgs ēnu referentiem par to, ka viņi ir palīdzējuši panākt plašu vienošanos par pārējiem aspektiem, bet, protams, mēs ļoti nopietni uztveram šos divus aspektus, par kuriem vienošanās vēl nav panākta. Un es gribētu arī uzklausīt padomas viedokli šodien par šo jautājumu. Paldies, un tagad dosim vārdu Polijas prezidentūras pārstāvim. Pārstāvēju lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī priekšreferentam par uh, sadarbību pie šī jautājuma. Šis jautājums tiešām ir ļoti būtisks, jo mēs no jums saņemam regulāri informāciju, arī mēs cenšamies jūs regulāri informēt par to, kas notiek padomē. Līdz šim ir notikušas trīs sanāksmes par direktīvu par sezonas strādniekiem, un ceturtā un pēdējā tikšanās notiks 2. decembrī, un tā būs arī pēdējā darba grupas uh, Uh, sanāksme par uh, migrācijas uh, un izrādīšanas jautājumiem. Līdz šim esam detalizēti apsprieduši jautājumu par īslaicīgu uzturēšanos un ilglaicīgāku uzturēšanos, tātad par uzturēšanos līdz trim mēnešiem un ilgāku uzturēšanos. Šeit ir divi atšķirīgi tiesiskie e, režīmi, e, par ko ir grūti vienoties, tāpat par uzņemšanas kritērijiem ir grūti vienoties. E, nākošais jautājums par sociāliem apstākļiem. Par to plaši ir diskutējusi nodarbinātības komiteja. Šie jautājumi padomē vēl nav atrisināti. Mēs ceram, ka piekdien paredzētajā sanāksmē mums izdosies nonākt pie uh, vienprātības un kompromisa versijas. Ja nē, tad darbs būs jāturpina Dānijas prezidentūras laikā. Tāpat 1. decembrī ir paredzēta tikšanās ar visiem ēnu referentiem, referentiem par laika, eh, uzturēšanās perioda ilgumu. Padomas priekšlikums ir to noteikt piecus līdz deviņus mēnešus. Tas ir kompromiss. Mēs centāmies tuvināt eh, to valstu nostāju, kur uzturēšanās periods ir ilgāks sezonas strādniekiem un citu valstu nostāju. Ceram, ka izdosies panākt uh, kompromisu padomē. Mēs pozitīvi vērtējam parlamenta uh, ziņojumā iekļautais priekšlikums 6 līdz 12 mēneši arī ir ļoti labs priekšlikums. Paldies! Uh, polijas prezidentūras pārstāvim, un varbūt tagad varam dot vārdu arī koferātī kungam, lai viņš mūs informē par nodarbinātības komitejas viedokli. Paldies, priekšsēdētē. Jāre. <coughs> Non soltanto Claude, ma anche. Es vēlējos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Klodam par sadarbību, lai pateiktos arī visiem ēnu referentiem, kas darbojas eh, Libe komitejā. Mēs cenšamies sadarboties ar eh, visiem ēnu referentiem abās komitejās. Protams, tas šo darbu ir padarījis smagnējāku un tas ir eh, turpinājies ilgāk, bet esmu apmierināts ar šā darba rezultātiem. Uh, Nodarbinātības komiteja uh, ar lielu vairākumu atbalstīja šo ziņojumu, un tas ir ievērojams sasniegums. Vēl svarīgāk, mm, varētu teikt, ir tas, ka esam nobalsojuši arī par kompromisa grozījumiem. Tie ir diezgan uh, gari Eh, tas šis process bija diezgan garš, jo bija iesaistīts praktiski visas mm, parlamenta politiskās grupas. Un šis rezultāts, manuprāt, ir ļoti pozitīvs. Mēs esam definējuši, ko nozīmē vienlīdzīga attieksme, eh, ko tas nozīmē attiecībā uz darbiniekiem un sezonu strādniekiem, kas uzturas Eiropas Savienībā, kas ir iebraukuši no citām valstīm un strādā noteiktu laiku Eiropas Savienībā noteikt, tajās nozarēs, ko Klots pieminēja. Mēs arī atrisinājām diezgan tādu āķīgu jautājumu. Varbūt tas tāds neliels jautājums, bet tas ir saistīts ar caurumiem likumdošanā, kas varētu rasties runājot par darbinieku nosūtēšanu, nosūtēšanu komandējumos un uh, no attiecīgām normām, attiecīgajā direktīvā, kur ir noteikti nosacījumi, bet eh, šie nosacījumi ir tādi paši kā sezonas strādniekiem, bet termins sezonas strādnieki tur eh, šajā direktīvā neparādās. Un cilvēki, kurus uh, uz cilvēkiem šajā situācijā nevar attiekties abas direktīvas. Un mums izdevās noteikt uh, tādu, pieņemt tādu nosacījumu, ka sezonas darbinieks nevar norīkot darbā uh, uz laika periodu citā dalību valstī. bet eh, mums darbs eh, norisinājās eh, veiksmīgi. Un pēdējais, ko mēs dzirdējām no komisijas, vēl jaunums ir par uh, līguma termiņu sezonas strādniekiem. Uh, šeit eh, bija runa par sešiem mēnešiem, nevis sešiem mēnešiem gada laikā no 1. janvāra līdz 31. decembrim, bet par sešiem mēnešiem gada laikā, 12 mēnešu periodā. Tas ir labāks risinājums, tas to vieglāk praktiski īstenot. Uh, Daži vēlētos, lai šeit būtu runa par pieciem līdz deviņiem mēnešiem, bet sezonas darbs nevar ilgt deviņus mēnešus. Tad jau tas vairs nebūs sezonas darbs, bet kaut kas cits. Sezonas uh, darbs nevarētu ilgt no, devi, uh, no janvāra līdz decembrim 12 mēneši. Tas, protams, var uh, ilgt uh, kaut no vien, viena no, gada nogalas nākošā gada sākumā, teiksim, Ziemassvētku brīvdienu laikā vai kaut kad, tad varbūt, ka ir daži mēneši vienā gadā un daži mēneši otrā gadā. Tas ir normāli, teiksim, ja strādā no novembra līdz februārim. Un līdz ar to Uh, uh, šis periods aptvērtu divus kalendāros gadus, bet nav, šajā gadījumā nav jēgas slēgt divus atšķirīgus līgumus uh, katru savam gadam. Vairums mūsu deputātu uzskatīja, ka sešu mēnešu uh, periods uh, no līguma darba, no līguma sākuma, nevis 12 mēneši. Es saprotu, kādēļ daži iestājas par 9 mēnešiem, kā maksimālo ilgumu. Bet uh, mēs uzskatām, ka pret to būs daudziem, kas iebilstams. Vēlreiz es pateicos visiem tiem, kas ir piedalījušies darbā pie šā ziņojuma. Jautājumi, ko mēs risinām, ir tiešām sarežģīti un būs grūti rast tādus risinājumus, kas būs visiem pilnīgi pieņemami, ja cilvēki eh, eh, neiestājas par, par to. Paldies uh, nodarbinātības komitejas referentam. Tagad uzsāksim debates un redzu, ka pirmā runātāja ir Sargentīnī kundze, kur vēlas izteikties. Paldies priekšsēdētāji un paldies Morājas kungam par jūsu precīzo darbu un kompromisa grozījumiem, ko mēs tikai esam uh, apsprieduši šo pēcpusdienu Pāris komentāri man būtu. Pirmais eh, ir par aptvērumu, kas eh, var strādāt eh, saskaņā ar uh, sezonu strādnieku direktīvu, vai uh, tas būtu attiecināms arī uz patvērumu meklētājiem, kuri gaida uz uh, savu jautājuma lietas izskatīšanu. Zaļie par to iestātos, bet, protams, tas ir atkarīgs no tā, vai dalību valstīs ir atļauts uh, patvērumu meklētājiem strādāt vai nē. Bet Es nezinu, vai uh, pat tad, ja šie uh, patērnu meklētāji drīkst strādāt, vai viņi tiktu uzskatīti par sezonas strādniekiem. Un tad ir jautājums arī par nelegālajiem migrantiem, uh, kas jau atrodas valstī, un tad viņi varētu ar paceltu galvu aizbraukt no valsts, kad viņi būtu pastrādājuši noteiktu laiku kā sezonas strādnieki. Zaļie Uh, uzskata, ka tas būtu viens no veidiem, kā skaidri norādīt, ka arī nelegāliem imigrantiem ir nepieciešams alternatīvas, lai viņi varētu doties māju un uh, kaut kā tomēr uh, tikt uz priekšu dzīvē. Uh, ideja par to, ka sezonas strādniekam uh, uzsāk uh, slēdzot uh, līgumu, slēdzot līgumu, ka viņi parakstās apsoloties aizbraukt uh, pēc uh, līguma beigām. Uh, mūsuprāt, tas ir par daudz prasīt kaut ko. Šim līgumam ir beigu datums un mums nav jāspiež cilvēku parakstīt vēl kaut kādu dokumentu, kurā viņi apsolās to, kas jau tā pats par sevi ir saprotams. Uh, un tādēļ mūsu attieksme pret šādu priešlikumu nav pozitīva. Un visbeidzot jautājums Eiropas komisijai par atļaujām pretstatā vīzām. Mēs saprotam, ka šobrīd notiek padomē diskusijas par to, kādi dokumenti ir nepieciešami, ja, teiksim, tiek saņemta pagaidu vīza vai tas uh, Uh, vai, vai tas tā ir darba atļauja, vai, teiksim, ir, uh, vai tai pašā laikā darba atļauja nav ceļošanas dokuments. Un tad ir tāds kā aburtais loks izveidojies padomē, un es gribētu zināt, kāda ir komisijas analīze par šo jauno problēmu, kas ir parādījusies. Paldies! Jā, ir pats par sevi saprotams, ka sezonas darbiniekiem nevajadzētu maksāt algu, kas ir zemāk par minimālo algu vai vēl zemāku, bet dažos gadījumos šī alga ir vēl zemāka par vispār kaut kādu cilvēku uh, iztiks uh, minimumu. Par to mēs esam jau pirms pusgada uzzinājuši, ka Resāno uh, šie situācija ir šaušalīga bijusi. Tāpat esam dzirdējuši, ka vietējie darbinieki strādā līdztekus sezonas darbiniekiem, un arī viņi saņem atalgojumu, kas ir mazāki par minimālo algu, un viņu uh, situācija bija gandrīz vai līdzīga Togo izcelsmes darbiniekiem. Uh, jautājums, kādēļ šie cilvēki tiek vesti no tālām valstīm, ja visās importējošās valstīs ir augsts bezdarba līmenis un tas vēl tikai pieaug. Tā vietā, lai cilvēki saņemtu pabalstu, vietējie bezdarbinieki saņem pabalstus un tā pašā laikā sezonas darbinieki strādā viņu vietās visi šie sezonas darbinieki ir pakļaut riskam, ka viņi tiek uh, nodarbināti cilvēku necienīgos apstākļos, jo viņi nepārzina likumdošanu un noteikumus, un tādēļ ļaunprātīgie kapitālisti iedzīvojas no migrācijas. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând... Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu sacīt, ka Arī šoreiz Klots ir lieliski pastrādājis. Es domāju, ka šī direktīva apmierinās visas politiskās grupas un pirmkārt jau sezonas strādniekus. Man ir tikai divi īsi komentāri, papildinājumi, jo par šiem tematiem mēs jau esam runājuši. Proti, mani komentāri ir saistīti ar apstākļiem, kā viņi tiek apmaksāti, sezonas strādnieki tiek apmaksāti, izmitināti un tā tālāk. Šos apstākļus var uzlabot, ja direktīva paredzēs darbā iekārtošanas aģentūru un citu starpnieku uzraudzību, jo es domāju, ka uh, tieši šīs te aģentūras ir galvenais iemesls, galvenais cēlons tam, kāpēc eh, sezonas strādniekiem ir jādzīvo tik smagos apstākļos. Viņus <clears throat> savērvē šāds darbā iekārtošanas aģentūras viņu izcelsmes valstīs, un tad, kad viņi nonāk šajās darba valstīs, tad izrādās, ka apstākļi ir pavisam citādi. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunās dalība valstis kurās valda krīze un trūks darba vietas. un kuru strādājošie vēlas veikt sezonu, da, sezonas darbus valstīs, kur ir spēcīgāka ekonomika. Lai šie jautājumi tiktu paturēti prātā, piešķirot cilvēkiem šādus darbus. Var gadīties, ka šāds darbs ir labāks risinājums nekā bezdarbs, lai gan viņi saņems par to mazāk atlīdzību. Paldies! Paldies, Papa Nikolau kungs, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu vēl vienreiz pateikties Klodam Rais kungam par ieguldīto darbu. Šis tik tiešām ir ļoti visaptverošs auglīgas sadarbības piemērs. Ziņojums ir ļoti sarežģīts, direktīva ir ļoti sarežģīta un grūta, un tik tiešām daži kolēģi sacīja, ka te jau nav nekāds ātrums sacīksts, te ir nepieciešams ieguldīt liels pūliņus, un es domāju, ka klo, klots ir ļoti labi sagatavots maratonam. norit konsultāciju process visā šajā periodā, mēs esam iesaistījušies sarunās. Šodien bija pēdējā sanāksme, kas notika tieši pirms mūsu komitejas tikšanās, un es gribētu pateikties arī kolēģiem no Nodarbinātības lietu komitejas. Mums ir ļoti sarežģīts uzdevums, mums visiem ir kaut kādi svarīgie punkti. Es nevēlos atkārtot manas grupas nostāju, bet es gribētu uzsvērt jautājumu, kas ir saistīts ar, ar, ar, ar risku, ka kāds varētu ļaunprātīgi izmantot šo direktīvu. Manā skatījumā tas ir ļoti būtisks jautājums mums visā Eiropas Savienībā jārūpēs par to, lai politikas kļūtu efektīvāk. Šobrīd um, norisinās sarunas patvērumu meklēšanas pakotni sagatavošanai, redzēsim, kāds būs rezultāts. Un diskusijas attiecībā uz sezonas strādniekiem arī ir saistītas ar uh, citām sarunām, kas norisinās. Gribētu uzdot jautājumu komisijai. Vai komisija un padomi uzskata, ka sākotnējā priekšlikuma atvēršana cilvēkiem, kas jau likumīgi dzīvo Eiropas Savienībā, ir tāda dimensija, ko varētu aptvert ar šo direktīvu. Vai mēs varam apvienot savus noteikumus attiecībā uz patvēruma pieprasītājiem? Ja un laika periodā, kad tiek starp, tad laika posmā no brīža, kad tiek saņemts pieteikums un kad dalībvalsts pieņem lēmu par patvērumu. Vai mēs to varam izskatīt šajā ziņojumā, šajā direktīvā? Es gribētu arī kopsavilkumā teikt, ka mēs esam optimistiski noskaņoti par to, ka tuvojamies noslēgumam. Vēlos vēlreiz pateikties sekretariātam, visiem kolēģiem par labo sadarbību. Mēs baidījāmies, ka šis ziņojums būs daudz sarežģītāks, bet pateicoties visiem ieguldītiem pūliņiem, tā skaitā referenta darbam, viss ir noticis daudz vieglāk. Paldies! Paldies! Esam uzklausījuši deputātus. Un tagad dosim vispirms vārdu komisijai un pēc tam padomē. Komisija Šmitas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Pirmkārt, es gribētu arī no savas puses pateikties Marais kungam un Koferātī kungam par ieguldīto darbu. Es domāju, ka kopumā tas ir solis pareizā virsienā un saskaņā ar tiem mērķiem, kāda mums bija nākot klajā ar šo priekšlikumu. Es gribētu atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Vispirms par vīzu atļaujām. Tas ir tāds tehnisks dabas jautājums. Tad, kad mēs prezentējām priekšlikumu, tad mērķis bija attiecībās tiem cilvēkiem, kas ierāds uz laikposmu, kas ir mazāks par trīs mēnešiem, viņiem ir jāpieskās uz Schengens vīzu, bet tie, kas eh, vēlas palikt ilgāk, viņiem ir nepieciešams iegūt darba atļauju dalību valstis varbūt dažās valstīs arī vēlas saglabāt ilgtermiņu vīzas sezonas strādniekiem un tās gribētu, lai tām nebūtu pienākums izsniegt uzturēšanās atļaujas. Ir uh, tehniskas diskusijas, kas ir saistīts arī ar Schengens vīzu un Schengens noteikumiem, un mēs cenšamies šobrīd precizēt situāciju, bet es domāju kopumā ļoti svarīgi ir uh, nerunāt par to, vai tā būs ilgtermiņa vīza vai atļauja. Svarīgākais ir tas, lai cilvēki, kas ierodas kā sezonas strādnieki, lai viņiem jau no pirmās dienas būtu aizsardzība un tiesības, kas ir paredzētas šajā direktīvā. Man šķiet, ka tas ir pats būtiskākais. Un pirmo reizi ir tāda direktīva, kas to visu nodrošināt no pirmās dienas, jo Pārējās direktīvas attiec, sāk darboties tikai pēc tam, kad cilvēks jau trīs mēnešus ir uzturējis konkrētā valstī, bet kas attiec uz sezonas strādniekiem, mēs vēlamies, lai tas viss uz viņiem attiektos jau no pirmās dienas. Runājot par aptvērumu, jā, komisija vēlējās, lai te runāt par sezonu strādniekiem, kas ierodas un pēc tam brauc projām. Tātad šis te pagaidu raksturs. Tas nozīmē, ka tas arī ietekmē schēmu par aizsardzību un uh, tiesībām, līdz ar to te nav runa par ģimenes locekļiem. Bet mēs par sezonas strādniekiem uzskatām cilvēks, kas ierodas no ārienes un kas uh, pēc vairākiem mēnešiem aizbrauc no Eiropas Savienības, bet par šo jautājumu vēl ir jārunā ar parlamentā un padomē. Es domāju, ka es esmu atbildējusi uz galvenajiem jautājumiem, kas tika uzdot. Paldies! Paldies komisijai! Mēs visi esam pamanījuši, ka priekškars ir krits, cerams, ka tas nav pēdējais. Un tagad došu vārdu Skivas kundzei no padomas. Paldies priekšsēdētāji! Jā, pavisam īsi gribu jūs uh, sniegt atbildes uz uh, komitejas deputātu uzdotajiem jautājumiem par uzturēšanos uh, teritorijā, vai šī persona iebrauc ar vīzu vai ar citu dokumentu. Uh, tiesības, kas uh, tiks piešķirts tam vai citam migrantam, būs vienādas. Mēs uh, nenošķirsim uh, cilvēks attiecībā no šiem dokumentiem. Attieksme būs vienāda. Nākošais jautājums, kas tika uzdots par Tas eh, par citām direktīvām to mēs eh, nediskustējām padomē, jo tas skar citas direktīvas un eh, mēs uzskatām, ka tie ir jāats, jāapspriež atsevišķi. Thank you. Would you like to make a... Vai, paldies, vai jūs, uh, Morājas kungs, kā referents vēlties teikt noslēguma vārdus? Uh, Paldies! Es negribu jūs īpaši aizkavēt, jo pats, diemžēl, nokavēju debašu sākumu, bet es gribu teikt, ka aizkulisēs notiek ļoti aktīvas diskusijas, un mums vēl ir palikuši divi jautājumi, kas ir jāatrisina. Par to runāja gan Papa Nikolau kungs, gan Sargentīnī kundze, un mēs ceram panākt kompromisu šais jautājumos. Mm un cerams, ka tas mums izdosies līdz uh, janvārī paredzētajam balsojumam komitejā. Es pateicos kolēģiem par izpratni par šā jautājuma sarežģītību un par viņu ieguldījumu. Es pateicos arī sekretariāta darbiniekiem Helēnai. Paldies, saka, saka priekšsādātais, paldies, Morais kungs. Un tagad mēs pārējām pie mūsu sanāksmes. Uh, noslēguma, vai tas nozīmē, ka mums tagad būs koordinātoru sanāksme. Uh, bet tomēr vēl viens jautājums, ko mēs iekļāvām šorīt darba kārtībā, proti mēs lūgsim mūsu kolēģi Vikstromu mūs informēt par delegācijas braucienu uz uh, Sicīliju, kas notika no 24. līdz 26. novembrim pagājušajā nedēļā, tātad no 4. līdz 6. dienai un Viktrons kundze mūs informēs par mūsu komitejas delegācijas braucienu. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji, kad uh, jūs tagad nolaidāt, eh, atvērāt ekrānu, tad visi droši vien domāja, ka nu tagad būs izklaides eh, pasākums, bet tā tas nav. Es gribu tikai jūs informēt īsumā par mūsu delegācijas braucienu uz Siciliju un Lampedūsu. Mēs atgriezāmies pirms pāris dienām. Sesdien delegācijā bija desmit deputāti - Busutils, Matjē kundze, Papa Nikolau, uh, Fajonas kundze, Rita Boselino, Rosario Kročeta, Judita Sargentīni, Kirjākos Trenafilides un es pati biju delegācijas vadītāja. Vispirms vēlos jums pastāstīt par uh, sagatavošanās darbiem. Mēs tikāmies ar komisiju, ar Frontex, ar Itālijas pastāvīgo pārstāvniecību, ar nevalstiskām organizācijām, glābiet bērnus, ANO bēgļu komisariāts un citām. Un tagad gribu jūs uh, īsumā informēt par mūsu dažiem apmeklējumiem, ne par visiem uh, apmeklējumiem. Vispirms mēs apmeklējām identifikācijas un izraidīšanas centru Trabanī. Un šeit jūs redzat pirmo fotografiju. Tas ir jauna ēka, jauns kompleks, kas uh, ir atklāts šā gada jūlijā. Tas ir uzcelts kā aizturēšanas un identifikācijas un izraidīšanas centrs tieši šim mērķim. Uh, Eh, šeit tiek turēt 240 cilvēki, un kad mēs apmeklējām šo centru, tur atradās 178 personas, no kurām 140 prasīja patvērumu. Eh, tur neat, eh, netiek uztur uzņemti nepilngadīgie. Eh, šie cilvēki ir jāuzklausa septiņu dienu laikā, bet vidējais eh, gaidīšanas laiks, kā mēs uzzinājām, ir viens mēnesis. Centrs ir ļoti labā stāvoklī un efektīvi darbojas. Eh, šī struktūra atgādina cietumu un ir tālāk jāizvērtē patvēru meklētāju situāciju šajā iestādē. Itālijas likumdošana neparedz patvēru meklētāju nosūtīšanu uz atvērtākām struktūrām, kas būtu vairāk piemērotas šādai kategorijai kā patvēru meklētāji. Tagad nākošais, nākošā fotografija. Nē, nē, nē, neskatieties vēl tādu, nevajadzēja. Klausieties labāk manā stāstījumā. Pēc tam Mēs apmeklējām kārā, tas, bija, tas ir atvērts uh, centrs, arī tas atrodas Trābanī, bet uh, par, par šo centru man fotografija nav. Tas ir atvērts centrs patvērumu meklētājiem, kur var brīvi pārvietoties, atstājot šo centru. Šajā centrā atradās 200 30 personas un tā maksimālā ietilpība ir 260 personas. Tur atradās ģimenes bang no Bangladešas, Pakistānas, Eritrejas, Turcijas un dažām citām valstīm. Nepilngadīgie šajā centrā netiek uzņemti, viņi tiek nosūtīti uz citiem centriem. Šajā centrā mēs konstatējām, ka ir nepieciešams uh, remonts darbs, uh, toalets labi nedarbojas, tām nav durvju un ne aizskaru. Uh, matrači atradās uz uh, grīdas un uh, vispār cilvēki atzina, ka apstākļi ļoti ļoti slikti, ka viss ir ļoti netīrs, bet uh, centrs bija uzkopts tieši pirms mūsu vizītes. Līdz ar to uzturēšanās apstākļi bija ļoti nepatīkami, un mums jāpaturprātā, ka tas ir Eiropas Savienības necienīgi 21. gadsimtā cilvēkus uh, turēt šādos apstākļos, bet nu, tas ir mans skatījums. Tagad pāriesim pie nākošās fotogrāfijas. Ko tad mēs šeit redzam? Uh, Tas, tās ir jūras krastā izceltas laivas, tās, tajās cilvēki ir braukuši pāri jūrai no Tunisijas. Un mēs nevaram, un tās ir fotografija no Lampedūzas. Mēs migrācijas situāciju Eiropā nevaram apspriest, nerunājot par Lampedūzu. Tā ir sala, kas atrodas jūrā pie Sicīlijas, un tā atrodas tuvāk Tunisijai nekā uh, Itālijai, un tas ir uh, tranzītpunkts daudziem migrantiem, kur dodas uz Eiropu pa vidusjūru labākas dzīves meklējumos. Astoņi desmit no tām laivām, kas bija piestājušai uh, ostā, tika aizvestas no turienes tikai dienu pirms mūsu ierašanās. Uh, tik, šī migrantu plūsma arī no Lībijas eh, pastāvīgi pieaug līdz brīdim, kad Itālijas un Lībijas valdība parakstīja eh, vienošanos par eh, bēgļu atpakaļ nosūtīšanu bija Lampedūzā iespējas uzņemt 850 personas, bet šis centrs mm, bieži vien ir bijis pārpildīts, uzņemot vairāk nekā 2000 migrantus, kas uh, uzturējās cilvēku necienīgos apstākļos. Un pēc notikumiem Tunisijā un Lib Lībijā pēc arābu pavasara mm, Lampedūzā ieradās vairāk nekā 35 tūkstoši šī un līdz augusta beigām tas tie jau bija 48 tūkstoši. 2 tūkstoši tika uzņemti šai centrā, kas divu ar pusreiz pārsniedz tā ietilpspēju. Un situācija eksplodēja 20. septembrī, migranti izlauzās no šī centra un bija sadursmes ar vietējiem iedzīvotājiem. Frontex apstiprināja informāciju par to, ka Lībijas eh, režīms piespieda cilvēkus vai nu iet armijā un cīnīties pret nemierniekiem, vai sēsties laivās un doties prom no valsts. Frontex arī paziņoja, ka ir uh, konstatēta krī, skaidra uh, saikne starp Kadafī krišanu un migrantu plūsmas samazināšanos. Lampedūzas centrā ir septiņas ēkas, trīs ir bīroju ēkas un četras kopmītņu ēkas. Ugunsgrēkā uh, ir bojāts viens no, viena no, viens no kopmītņu uh, korpusiem, bet pārējās ēkas ir puslīdz uh, kārtībā. Tagad šis uh, centrs ir slēgts, jo Itālijas uh, varas iestādes ir paziņojušas, ka Lampedūza ir migrantiem nepieņemama, nepiemērota osta, tā ir joprojām atvērta zvejai un turismam, bet uh, nav uzskatām par uh, drošu ostu migrantiem. Un uh, mums ir nepieciešama kopīga definīcija glābšanas darbiem Eiropas Savienībā. Uh, jo tagad zvejnieki baidās, ka ja viņi glāb migrants jūrā, tad viņiem šie migranti būs jāved līdz pat Sicīlijai. Šāda situācija ir izraisījis nevalstisku organizāciju un starptautisku organizāciju kritiku un arī vietējās vietējie garīdznieki, baznīcas pārstāvi kritizē šo situāciju un to, ka šī Lampedūzas osta ir pasludināta par migrantiem nedrošu. Protams, šī, mm, lampe, šis, šī Lampedūza sala un tās centrs bija neliels, tas bija pārpildīts un šī, šī centra demolēšana ir saistīta ar tā, to, ka tas bija pārpildīts. Un mums šī situācija ir jāizpēta padziļināti, lai saprastu, kas notiek nevar runāt par migrācijas procesiem, nepieminot Lampedūzu. Šeit jūs redzat fotogrāfijā kurpes, kāds ir atstājis skaidrus pēdu nospiedumus. Bet Lampedūzas centrs šobrīd ir slēgts. Jautājums, vai ir nepieciešams šāds tranzīts centrs vai nē? tagad vairāk nerunāsim par Lampedūzu un tagad runāsim par Eiropas Savienības pasākumiem, finansējumu un Frontexu. Šeit jūs redzat kristiešu centru, kas saucas cerība un labdarība, tas atrodas Palermo un tas liecina par to, kā pilsoniskā sabiedrība un brīvprātīgie darbojas Itālijā. Šeit ir arī klīnika. Uh, un uh, Sicīlija varētu būt piemērs pārējai Eiropai labās gribas apliecinājuma ziņā, brīvprātīgo darba ziņā, kas uh, dod tādu gaišu akcentu šajā drūmajā ainā, ko es jums attēloju. Tālāk par Eiropas Savienības uh, veiktiem pasākumiem kopš 2009. līdz 2000. 11. gadam Icīlija ir saņēmusi vairāk nekā 200 190 miljonus eiro un vēl 18 miljonus eiro, lai veiktu bēgļu pārsūtīšanu no Lampedūzas uz Itāliju. Uh, ir uh, Uh, iesaistītas uh, arī Frontex uh, spēkos virsnieki un Frontex arī koordinē piekrastes operācijas. Frontex nekoordinē atpakaļ nosūtīšanas operācijas, bet tikai dažas bēgļu nosūtīšana atpakaļ uz Nigēriju. Mums eh, tuvāko dienu laikā es izsūtīšu mūsu brauciena protokola versiju. Es gribu pateikties eh, Itālijas valdībai, Frotex, nevalstiskām organizācijām par viņa, eh, viņu iesūtītiem rakstiskiem dokumentiem, par arī paskaidrojumiem un informāciju. Uh, un es visu to esmu iekļāvusi mūsu braucienu protokolā. Vēlos, lai tas būtu pēc iespējas pilnīgs un lai komitejas deputāti būtu par visu pilnībā informēti. Es uh, uh, gribu teikt, ka šis brauciens bija ļoti interesants un liederīgs. Vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu, pateicos par visu to, ko, uh, par viņu sadarbību šās, šā braucienu laikā. Ja jums ir kādi jautājumi, esmu gatava uz tiem atbildēt, un arī mani kolēģi būs gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, Ikstrāms kundze, par e, jūsu stāstījumu, par jūsu veikumu. Jā, ir izskanējušas bāžas, protams, par šo situāciju, un tagad e, sāksim diskusiju. Vārds būs utilkungam. Paldies, priekšstādētājs. Tikai gribēju pateikties Cecīlijai par interesanto prezentāciju, par uh, to, ka viņa precīzi atspoguļoja, ko mēs darījām Sicīlijā un Lampedūzā. Es varu jums apliecināt, ka tā bija ārkārtīgi interesanta pieredze, kas mūs arī ļoti dziļi aizkustināja mēs redzējām ne tikai migrantus, bet arī to cilvēku darbu, kas uh, strādā ar šiem migrantiem. Es pilnībā piekrītu viņas teiktajam, ka kristiešu centra apmeklējums, kur nosaukums ir cerība un uh, labdarība, ko vada Jāģo Konte, bija ļoti aizkustinoša pieredze, kuru es pavisam noteikti nekad neaizmirsīšu. Runājot par Lampedūzu, es Tāpat kā Cecīlija Vikstrēm bija pārsteigts dzirdēt Frontex pārstāvu teikto, ka pēdējā laiva, kas ieradās Lampedūzā no Lībijas, ieradās 17. augustā. Tieši tā ir tā pati nedēļa, kad Tripoli atbrīvoja nemiernieki kas tagad būtībā vada šo valsti. Un tā nevar būt tikai sākartība. Es domāju, ka tas vēlreiz apliecina to, ko mēs, par ko mums nojausmi jau sen jau bija. Proti, ka Kadafī režīms šantažēja Eiropu ar migrācijas jautājumu. Es domāju, ka tās ir pozitīvas ziņas redzēt, ka šķiet šī tendence ir apturēta, un ceļš no Lībijas uz Eiropu joprojām ir nelegāls un ārkārtīgi bīstams. Tagad viens simtiem cilvēku ir uh, jūrā gājuši bojā. Tā kā atbild tiem, kam ir nepieciešama aizsardzība, būtu nevis spiest viņus uh, kāpt laivās un riskēt ar savām dzīvībām, bet gan darīt to citādā veidā. Es redzu, ka jūs vēlties, lai es beidz runāt, ak nevēlties gan, nu labi, piedošanu, bet es vienalga beigšu. Nu, tikai es šķiet, ka bija ārkārtīgi interesanti uzzināt, ka kopš 17. augusta Lībijas bēgļu ceļš ir tā kā slēgts. No Tunisijas gan ir ieceļojuši vēl migranti, bet es domāju, ka to varētu tā, šo problēmu varētu viegli kontrolēt, ņemot vērā, ka tagad Tunisijas mm, iestādes arī atrodas ceļā uz demokrātiju, kā mēs varam lasīt ziņās. Paldies, Būsatil kungs! Vienīgais ir tas, ka tas, ka jūs un Vikstrēms kundze mums sacīja, ka vairāk nav ieradušās nevienas laivas uz Lampedūzu kopš 17. augusta, kad no visas Lībijas neviena nevien laiva vairs nav ieradusies. Līdz pat šam laikam tā tas ir bijis, vai ne? Citu kuģi nav ieradušies. No Lībijas, jā, no Lībijas. Līdz šai pašai dienai es pareizi sapratu. Tas ir pareizs fakts, jā. Es domāju, ka tas ir vērā ņemams fakts. Un tagad Kročētas kungs, lūdzu. Beh, un ringraziamento sincero lo voglio fare. Jā, uh, eh, sirsnieks paldies delegācijas vadītājai. Viņa ir uh, ārkārtīgi spilgta personība, nekas attiecas ne tikai uz uh, uh, viņas to, kā, uh, kāds attiecības viņi veidoja ar šiem imigrācijas centriem, ar personālu, kas tur strādā, bet viņi ļoti enerģiski strādāja pie jautājuma lielā tempā pie visa. Tas nebija tik vienkārši, kas attiecas uz uh, trīs dienām. Uh, kuras mēs tur pavadījām, trīs dienas mums bija jāēd uh, tikai maizītes. Man godīgi sakot, kā uh, Mm, diabēta slimniecē, slimniecē drusku jāatpūšas no šiem visu pasākumu. Bet, kā jau viņa teica, tas patiešām ir ļoti interesants apmeklējums. Arī plašsaziņas līdzekļi Itālijā un Sicīlijā par to ļoti daudz eh, stāstīja un rādīja. Tā nebija tāda vienkārša eh, parasta eh, parast delegācijas apmeklējums, kurā daudz runā eiro žargonā, bet mēs tiešām tikāmies ar cilvēkiem, ar personām, uzzinājām viņu stāstus. Un mēs dzirdējām arī ziņas no centru vadītājiem, no politiķiem. Mēs runājām arī ar tiem, kuri bija ieradušies Lampedūzā. Lampedūza tika paziņota par nedrošu ostu, bet uh, to mēs uh, tā neatzīstam. Šī osta, tā ir īpaša vēsture, jau tūkstošiem gadu. Osta ir uzņēmusi ļoti daudz cilvēkus, un Itālijas valdībai vajadzētu šo lēmumu mainīt. Kā jau teicu, Lampedūzai ir ļoti interesanta vēsture. īpaši pēdējos gados. Un tā ir veidojusies, ir jāparaugās, kā no Tunisijas un uh, citām uh, demdos esošajām valstīm, kas tur būs ar imigrāciju. Nu, labi, no Lībijas neviens vairs neierodas, bet tas nenozīmē, ka tas tā arī paliks. Tu, turpin pastāvēt reliģiska konflikta, varbūt tie atkal uzliesmos bet mēs nedrīkstam pieņemt, ka vairs nebūs uh, migrācijas no šīs puses, varbūt ne vairs tik daudz kā pagājušajos gados. Bet uh, mums tomēr jāpieņem, ka arī turpmāk būs nelegāli ieceļotāji Lampedūzā. Tas tā vienmēr ir bijis. Agrāk mēs to nesaucām par nelegālu, bet par nelikumīgu ja mēs varbūt izmantojam jaunus jēdzienus, bet parādība kā tāda vienmēr ir bijusi un droši vien turpinās pastāvēt. Tie ir tikai 150 km līdz Tunisijai. Tādēļ migranti izmanto šo ceļu. Kā jau teicu, tur eh, šīs struktūras eh, ieceļot centri nemaz nav tik sliktā situācijā. Ja tur nedaudz investē, tad no tā visi var veidot centrus, kas būtu cilvēku cienīgi. Savukārt rapenē nevar pieņemt, tur 250 cilvēki eh, vienmēr stāstīja vien to pašu. Citos centros atkal tas nebija tik slikti. Šajā vienā centrā patiešām mēs dzirdējām daudzas sūdzības par eh, to, ka tur nav pietiekama tīrība, par temperatūru, par ēdienu, par eh, vispār par situāciju, dzīves situāciju. Tur šīs sūdzības bija apmēram vienādas. Mēs arī to klāstījām arī iekšlietu ministram, ir tīpaši karas centru trapanē, ka tas ir ļoti sliktā situācijā. Es domāju, ka uh, Šeit parādījās arī daži tāds vispārīgs likumsakarības. Mēs uh, šeit konstatējam arī trūkumus, arī trūkumus mūsu direktīvās, proti tiesības saņemt informāciju migrantiem. Un šeit daļai bija tādi arī tādi uzņemšanas centri, kas bija tādā labā situācijā, bet tur, piemēram, nebija ne televīzija, nekādas komunikācijas iespējas. Un mēs kā Lībijas komiteja, kādēļ mums ne, gan nenopirkt šiem jauniem cilvēkiem televizoru, jo tas nemaz nav tik dārgi. Un tas būtu bijis tāds jauks žests ja mēs viņam būtu uzdāvinājuši televizoru. Tiesības saņemt informāciju, tiesības saņemt juridisko palīdzību. Man ienāca ir prātā ideja, kādēļ varbūt arī nevarētu ieviest obligātu nosacījumu, ka tiktu sastādīti saraksti kurus eh, migrantiem, eh, dāvanu sarakstu, ko migrantiem varētu pasniegt, eh, kad viņi ierodas, kā tādu sagaidīšanas dāvanu kā paketi. Un tur būtu iekļaut arī viņa tiesības saraksts, kā piemēram tiesības saņemt juridisko palīdzību. Vēl cits jautājums ir arī gaidīšanas laiks, termiņš, līdz kuram tiek pārbaudīti pieteikuma daļēji tas ilgst vesels astoņus mēnešus. Un tad ir pagājis vesels gads, un tad uh, iesniegums tiek noraidīts, un tad, protams, kā cilvēks iespējams izvērēsies nelegālu ceļu. Es domāju, ka mums, kā Eiropiešiem, ir jādara vairāk, ir īpaši attiecībā uz nepilngadīgām personām ja nepilngadīgie tika uzņemti Itālijas eh, centros, un tad, kad sasnieguši 18 gadus, tad viņi vai nu no aizbēga, vai arī tiek izraidīti no valsts. Šie visi mehānismi ir eh, vēlreiz jāpārbauda. Es domāju, ka tie tieši ved uz nelegalitāti. Pēdējais jautājums par apģērbiem. Kad es pēdējo reizi biju Lampedūzā, tad es arī redzēju, kā migrantiem pēc mēnešiem ilgi viņi valkā vien to pašu apģērbu, kas viņiem bija mugurā arī tad, kad viņi šķērsoja jūru. Trapani, piemēram, es runāju ar jauniešiem un jautāju, kur uh, jūs, uh, kurienes jums ir jūsu uh, apģērba, un tad viņi man atbildēja, jā, no atkrituma kastēm no lieliem konteineriem, kur uh, žēlsirdības organizācijas uh, savāca uh, lietotos apģērbus. Kas gan tā ir par sagādēšanu, ja kādam ir mēnešiem ilgi jāvākā tas pats apģērbs, kas viņiem bijis mugurā, kad viņš ir ieradies Itālijā. Un turklāt vēl šie apģērbi ir no šiem apģērbu konteineriem, tur viņiem ir jāmeklē. Tie jau nav nekādi noziedznieki, kas ierodas, tie ir uh, patvēruma meklētāji, cilvēki, kas pieprasa politisko patvērumu. Viņiem pat nav viens eiro, ar ko braukt ar autobusu vai arī piezvanīt. Šeit ir jārunā par cilvēku cienīgu uzturēšanos kas jānodrošina migrantiem. Viņi ir Eiropā, viņi atrodas mūsu teritorijā, un mums viņiem jāpadara iespējami tāda dzīve, kas būtu cilvēka cienīga, lai mums pašiem arī nebūtu jākānās. Gons, you go. Un tagad pārējām pie Gons skundas. Jā, pavisam īsts komentārs. Es te gribēju teikt, ka man ļoti patīk tas, ka mums ir darba kārtībā šis papildus punkts. Es nevarēju piedalīties delegācijā. Uh, un bija arī daudz ne, neatrisināti jautājumi. Es nedomāju, ka mēs saņēmām visas atbildes. Viens jautājums bija par pilsoniskajām iniciatīvām, un ir ļoti labi, ka šī inci šīs iniciatīvas ir uh, tik spēcīgas. Un otrs ziņas, ka kopš 17. augusta no Lībijas nav pienākusi neviena laiva. Es domāju, ka mēs varam to izmantot kā precedentu. Man šķiet, ka tas mums visiem ir ļoti svarīgi tiem, kas eh, nebija šajā delegācijā, redzēt šo te informāciju un dzirdēt to visu. Paldies! Paldies! Jakolino kungs, paldies priekšēdētāji. Kad Saimons Bustils un es tautas partijas eh, grupas vārdā mēs izteicām lūgumu doties uz Sicīliju un Lampedūzu. Tad mēs izteicām priekšlikumu, lai saņemtu iespaidu, kuru mēs tiešām guvām. Tika teikts, ka tas bija tas tāds ļoti patiesi autentisks apmeklējums, jo mēs eh, satikāmies ar cilvēkiem, redzējām, kāds ir izmisuši cilvēku liktenis. Es varu tikai teikt, ka tas bija patiesi ļoti labs apmeklējums. delegācijas vadība bija ārkārtīgi laba, to atbalstīja arī sekretariāts. Man jāsaka, ka mm, kaut kas no šī apmeklējuma tiešām atbilda mūsu gaidām, bet varbūt arī noteikti lietas negluži, un ir jāparaukās, ko var darīt. Piemēram, kā var saīsināt uh, pieprasījuma izskatīšanas laiku. Ir jāsaka, ka Lampedūza nav vieta, kur eh, bēgļi paliek, eh, varētu palikt ilgāku laiku. Vikstrēmas kundze. Mūsu delegācijas vadītāja Uh, arī uzsver, ka e, šiem personām varbūt ir jāuztur uz Lampedozā tikai noteiktu stundu skaitu, e, varbūt, e, bet, un pēc tam viņas ir jāved kaut kur citur. Centrs, ko mēs redzējām, to varbūt vajadzētu remontēt. Sicīlija ir modelis, kurā patiešām var parādīt solidaritāti. Mēs bijām Sicīlijā. Mēs eh, izbraucām cauri gan visai, visai Sicīlijai. Mēs bijām mm, gandrīz visur Sicīlijā. Tas bija gan ripē kā tāds krojīs pa Sicīliju. Priekšēdēļa kungs. Mēs redzējām divus centrus, Bieža Konte un vēl otru centru. Mums vajadzētu parūpēties par to. Arī Sēmons Buzutils bija klāts, arī Borselīna kundze bija klāta, visi, kas uh, bija klāt, to redzēja. Šeit vajadzētu iedibināt pilota projektu šiem centriem, varbūt arī eh, sadarbībā ar citām dalību valstīm, uh, Un tad mēs varētu parūpēties par to, ka varbūt būtu kopumā varbūt 12 tūkstoši personas, kurām uh, varētu šādā um, situācijā palīdzēt. Viņiem vajadzētu ierasties un uh, uh, baudīt tādas struktūras, kas viņiem varētu piedāvāt cilvēku cienīgu uzturēšanos. Mm ir, protams, tehniska vadība, un arī iekšļietu ministrs tiek uzklausīts. Varbūt viņš ieradīsies arī šeit, uh, eh, Eiros parlamentā. Ja jā, tad es, mēs, protams, ļoti priecātos. So beg... Tagad būtu jāsaka koordinātāra sanāksme. Gribētu lūgt visus pārējos deputātus, kas izteiksies, nepārsniegt viņiem atvēlēto runāšanas laiku. Tienta Filides kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Man nav jāatkārto uh, tie apraksti par to, ko mēs uh, tur redzējām, jo Cecīlija jau visu ļoti labi pastāstīja. Bet es vēlētos runāt par diviem punktiem par ko mūs informē pilsoniskā sabiedrība Lampetūzā, un tie man šķiet ļoti būtiski. Pirmkārt, uh, viņi lūdza, lai Lampedūzas centru pārveido par tranzītu centru, lai šie migranti tur vairs nepaliktu dienām ilgi, bet gan tikai gaidot uh, identitātes pārbaudi, uh, lai šis centrs būtu tāds, kur sniegtu pirmo palīdzību, un pēc tam šie migranti tiktu pārsūtīti uz specializētiem centriem, kuros izskatītu viņu patvērumu pieteikumus. Otrs punkts, par to jau arī kolēģi runāja, proti, ka nevajag ka šim Lampedū, šai Lampedūzas ostai ir jākļūst par uzņemšanas ostu, ka to nevar atzīt par nedrošu jostu, jo Lampedūza vienmēr ir atrusies migrācijas plūsmu krustceļos, un tieši Lampedūzā šie migranti ierodas. Tādēļ Lampedūzas osta atkal ir jāatver, ir nepieciešams drošs uzņemšanas centrs. Paldies, Anģelīlī kundze, lūdzu īsi. Jā, runāšu ļoti īsi, paldies. Man ļoti žēl, ka nevarēju piedalīties šajā delegācijas braucienā, bet es diezgan labi pārzinu Lampedūzas situāciju, jo kopā ar Sarkano krustu un uh, glābiet bērnus. Esmu to apmeklējusi martā, kad bija krīzes kulminācija. Un es gribu atgādināt komitejas deputātiem, ka kopā ar Jakolīno kungu uh, mēs komitejā iesniedzām, uh, Eiropas komisija iesniedzām pile, pilotu projektu, kas tika arī pieņemts. Uh, Uh, šis projekts bija paredzēts nepilngadīgajiem. Un šeit ir runa par Lampedūzu, un ne tikai par Lampedūzu. Mēs esam ar nevalstisku organizāciju atbalstu konstatējuši, kāda ir situācija, un mēs iesniedzām pilotu projektu par nepilngadīgajiem. Un to es tikai gribu jums atgādināt. Borselīno kundze, ļoti īsi izsakieties, lūdzu. Es tikai gribēju atgriezties jau tie, pie tiem jautājumiem, par ko mēs runājam. Mēs nevaram teikt, ka Lampedūzas centrs nav izmantojams. Jā, tur ir viens korpus, kas ir cietis ugunsgrēkā, bet to jau var uh, izremontēt un izmantot tādas provizoriskas ko, uh, konstrukcijas bet eh, šis centrs ir eh, jāizremontē, lai tas var pildīt savu lomu kā tranzīta centrs, kā tas sākotnēji arī bija iecerēts, jo bija paredzēts, ka šos bēgļus tālāk nosūt 48 stundu laikā. Bet tas, kas notika, bija saistīts ar milzīgo bēgļu plūsmu un arī ar to, ka tā vietā, lai šie cilvēki tik nosūtīti tālāk, viņi tur palika šai centrā un viņi tur uh, drūzmējās gan ap to, un Lampedūzā ir aptuveni 5000 iedzīvotāji, un tur bija jāuzņem daudzi tūkstoši migrantu, kas pat pārsniedz vietējo iedzīvotāju skaitu, un tas, protams, bija nepieņemami bija, es nu neteikšu tāds uh, nolūks, ka tas varbūt nebija tīšām, bet vienkārši bija tādas organizatoriskas grūtības, ka kuģi piestāja un nevarēja doties prom tādēļ, ka bija slikti darbā. Uh, slikti kuģošanas apstākļi, un to, tam nu grūti ticēt, jo pat ziemā šeit ir labi kuģošanas apstākļi, kur tad nu vēl vasarā. Uh, bet šķiet, ka šo um, ārkārtas situāciju centās izmantot citu mērķu sasniegšanai. Tagad kādēļ ir mazāka bēgļu plūsma? Tādēļ, ka ir slikts laiks, bet tomēr šies laivas vēl, vēl piestāja, piemēram, Brindizī. Uh, notika uh, katastrofa ar visām bēdīgajām sekām. Uh, šis ir tāds uh, izņēmums, cenas Lampedūzā, šis pieminētais centrs, kas ir slikti pārvaldīts, tas ir tāds negatīvs piemērs, bet Maneo tas ir gluži otrā tāds izņēmums un paraugs, tur ir uh, villas, kas bija būvētas amerikāņu virsniekiem un viņu piedarīgajiem. Bet problēma ir tāda, ka šajā skaistā, skaistajā ainavā tagad uh, darbojas tāds šaubīgs kooperatīvs, tas darbojas jau tagad mēnesi, un manā rīcībā esošā informācija, kas vēl nav atspēkota, liecina par to, ka šim kooperatīvam ir uh, juridiskas problēmas, tā kā tam arī nevar uzticēties. Un es vēlētos zināt, kā šie cilvēki, eh, kuriem būtu jāuzturas šādos centros īsu laiku, līdz tiek izskatīts viņa pieteikums, tur paliek astoņus, pat astoņus mēnešus. Es vēlētos uh, arī pateikties uh, kuģniecības dienestiem, glābšanas dienestiem jūrā par to, ka viņi darbojas tik grūtos apstākļos un glāb cilvēkus un pilda savu pienākumu. Es pateicos itāļu tautas vārdā. Un tagad uh, Vikstrāms kundzei īsts noslēguma komentārs. Es gribētu izteikt ļoti īsu komentāru. Jā, mums tiešām ir eh, jāturpina darbs. Katram no mums ir nenoskaidrotas lietas, kas būtu jāpapēta, un kā es jau pieminēju savā īsajā prezentācijā, mēs to darīsim soli pa solim, lai varētu gūt tādu vispārīgāku ieskatu par to, kas tad tur īsti notiek. Es gribētu pateikties Taņai Fajonai par uh, attēliem, ko jūs visi redzējāt. Viņi bija fotogrāfs, gribētu pateikties Helēnai un Marijai no sekretariāta, jūs esat mūsu varonis. Es gribētu arī pateikties politiskajiem konsultantiem par līdzdalību, vienmēr ļoti auglīgi strādāja, un paldies kolēģiem par jūsu varonīgo līdzdalību. Mēs sākām delegācijas vizīti, sakot, ka mūsu grafiks ir tik saspringts, ka vajadzēs daudz ko upurēt. To mēs arī izdarījām, un mūsu vizīte bija ļoti auglīga. Lielas paldies jums visiem! Pirms jūs aiziet no zāles, es domāju, ka Tagad mēs pāriesim pie koordinātora sanāksmes, bet ir kāds signāls, ko es gribētu iekļaut protokolā, un tas attiecas uz faktu, ka kopš es eh, esmu ievēlēts 2009. gada jūnijā par eh, deputātu, un es biju ļoti priecīgs, ka man ievēlēja par Lība komitejas priekšstādētāju, un es biju, protams, cerējis, uz jūsu visu labo gribu un sadarbību, bet uh,